Yeah.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 Mr. Easy, sir.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 Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich. Dargie kolēģi, sveicu jūs šodienas pēcpusdienas sēdē. Kristians no Jē, mūsu pirmais runātājs, ieradīsies, nu, burtiski uzreiz. Bet pāris tāds administratīvas lietas. Uh, Sāksim ar pirmo punktu. Vai ir kāds piebildes un iebildes par šīs dienas darba, di darba kārtību? Nē, tā tas nav. Tad tas ir izskatīts. Un otrais punkts ir priekšstādātāja paziņojumi. Pirmkārt, diskusijas dalībnieku biogrāfijas šeit ir pieejas izliktas. Mēs neiepazīstināsim sīkāk ar runātājiem. Delegācija vizītes uz Ķīnu un ASV ir apstiprinātas starp laikā. Termiņus jūs jau zinat. Es vēlreiz varu īsi tos atgādināt. No 7. jūnija mēs dodamies uz ASV. Un pirms tam maijā, pēc vasaras svētkiem, no 25. datuma mēs dosimies uz Šanhaju un Pekinu. Vienlaiks arī Ķīnas delegācija viesosies uh, uh, Ķīnā tikai Šānhajā, un mūsu uh, parlamenta priekšsētājs Būzeks arī. Mēs kontaktējāmies ar Būzeku kungu un vēlamies viņu varbūt aicināt piedalīties vienā no pasākumiem, kas mums būs Šānhajā. Pēc tam ekspertu darba rezultāti tiek apkopoti. No dažādajām politiskajām grupām ir izteikti priekšlikumi, tie Tagad ir uh, apkopoti seši eksperti uh, strādās kopā pagājušajā reizē. Mēs diskutējam par diviem dokumentiem. Vienu dokumentu bija sastādījis mūsu kolēģis Huntis kungs, un tā kā Lamasūra kunga dokumentu diskusijām mēs iztērzējām diezgan daudz uh, laika, tad uh, Hundis kunga dokumentu mēs izskatījām tikai daļēji. Mēs viņam piedāvājam, ka mēs varētu turpināt šo diskusiju, jo šeit runa iet par sociālajiem aspektiem, un, protams, ka mēs negribētu tādu viedokli uh, radīt, ka mēs uh, šo diskusiju kaut kā saīsnam. Uh, Un nākošā diskusija raundā, tad, kad mēs diskutēsim, būs tikai viens, bet divas stundas laika tam ir paredzēts, pat divas ap pusstundas, un es piedāvāju um, 45 minūtes no šīm divām pusstundām izmantot, lai ar kolēģi Šontis kungu pabeigtu diskusiju. Un tad mums vēl būs stunda 45 minūtes jaunajam tematam. Šodien, gatavojoties eh, vai arī izskatot šodienas diskusiju, ir divi eh, dokumenti, kur politikas temperaments ir izstrādājis. Eh, eh, eh, tie ir interesanti, ir vērts tos izlabot, izlasīt. Un eh, eh būs arī pieejami šo lekciju. Eh, konspekti, ko, iz, ko uzklausīsim uh, šodien. Un ar Pervanšu Beres kundzu mūsu referenti esam vienojušies, ka viņas sastādītie uh, dokumenti arī ir pieejami. Tagad trešais darba kārtības punkts. Tas ir iepriekšējās sēdes uh, protokols, tā notika 14. janvārī. Šeit man nav nekādu vēlmju, ne piezīmēm, ne izmaiņām, līdz ar to es pieņemu, ka šo protokolu mēs varam uzskatīt par pieņemtu. Tagad šīs dienas tēma, proti finanšu regulācija un uzraudzība. Tas ir temats, kas laika izpratnē ir uh, ļoti veiksmīgs, ir vērts par to diskutēt, jo daudzi no mūsu deputātiem ir arī ekonu komitejas mm, dalībnieki un arī ekonu komitejā mm, diskutē par šo jautājumu. Bija Delaroziera ziņojums. Balstoties uz to, komisija ir izstrādājusi savu priekšlikumu padomi jau Zviedrijas prezidentūras laikā un arī tagad Spānijas prezidentūras laikā nodarbojās ar šo jautājumu, un tagad mēs, parlaments, uh, esam aicināti sniegt atzinumu. Ekon komitejā tas jau ir noticis gan attiecībā uz risku komiteju, kas būtu Eiropas centrālajā bankā. Silvija Gulēna ir referenta no ALDE grupas šajā jautājumā un arī no citām uh, grupām ESAS jautājumos, proti Eiropas uzraudzības padomēs. Uh, izvirzīt referenti. Mēs esam diskusijas sākumā, nevis beigās. Un arī trialoga sarunās būs izmaiņas noteikti. Bet viena lieta gan ir skaidra. Liekas, ka starp partijām veidojas tāda izpratne par to, ka globāli darbojošos finanšu tirgi, tiem ir nepieciešama pārnacionāla regulēšana un uzraudzība. Līdz ar to šo priekšlikumu, kas nāk no komisijas, mēs ne tikai atbalstījām, bet dodamies vēl arī soli tālāk. Mēs redzēsim, ko tas mums konkrēti dos. Konkrēti tas nozīmē tādas pamatīgas izmaiņas, ja mēs šeit kompetences un uh, atbildību no nacionālā līmeņa pārnesam uz Eiropas līmeni, tad uh, tam ir uh, liela ieteikuma un tas ir saprotami. Uh, Tas nav, teiksim, vēlam, bet saprotam, ka nacionālās valstis ar dažādu intensitāti daļēji, nu, teiksim, tā atturīgi reaģē uz šiem priekšlikumiem. Bet tas, ko tas mums dos praktiski, to mēs redzēsim. Vienā no šodienas dokumentiem noslēgumā, kā secinājums, ir sekojoši. Es to nolasīšu, jo tas ir ļoti nozīmīgs. Tik tiešām Eiropas uh, uzraudzības iestādes nav autorizēts iesaistīties krīzes pārvaldībā un tām nebūtu nekāda pilnvarojuma izmantot uh, valsts uh, fondus, lai risinātu sistēmiskas problēmas, ja kādās bankās vai finanšu institūcijās, un tāpēc efektivitāte ir apšaubāma. Vai tik tiešām ir reāli izveidot Eiropas Savienības institūcijas ar eksante pienākumiem attiecībā uz mikro un makro uzraudzību, ja nav mandāts glābt, eh, nacionalizēt vai likvidēt lielas eh, bankas eh, sanācijas ietvaros? Krīzes novēršana un krīzes pārvaldīšana tāpēc ir augsts prioritāts Eiropas Savienības darba kārtībā un ir tāpēc nepieciešami ir uh, nepieciešams institucionāls reformas? Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, ar kuru mums šeit ir jānodarbojas. Un es ceru, ka šodienas diskusiju rauns dos mums iespēju šādi rīkoties. Bet, nu, tagad es esmu, kā lai saka, tādā sarežģītā situācijā. Es esmu izteicis visas tās piezīmes, kuras gribēju, bet mūsu runātājs vēl nav ieradies. Nu, man pirms pusstundas teica, ka viņš ir burtiski pie durvīm, bet, nu, kas to lai zina, pie kurām durvīm tad viņš ir bijis. Tādēļ tagad es domāju, ka, nē, nu, mēs tagad sāksim. Nu, ievadruns un o, otrā o, paneļa o, daļa varētu sākties. Tātad o, Johans o, Sanjā sveicu viņu ļoti sirsnīgi. Paldies, ka ieradies. Viņš uzrunās klātesošos. Bet man uzreiz ir jāpasaka, lai pēc tam nu nav nekāda sajukuma. Es nezinu, kad Kristants Nojē, viņš ir gan Eiropas centrālajā bankā strādājis, un tagad ir Francijas bankas pārvaldē. Es nezinu, cik viņam daudz laika ir. Ja viņam būs ļoti maz laika, un uh, viņš ieradīsies un teiks, ka es varu palikt tikai 20 minūtes, un tad mums ir jāpārtrauc sēde un jādod viņam uzreiz vārds. Respektīvi, nevis jāpārtrauc sēde, bet jāpārtrauc tas runātājs, kas runā, un jādod viņam uzreiz uh, vārds. Bet, nu, uh, taupīsim laiku, tādēļ sāksim. Sanjokungs, jums vārds. Paldies, Klinca kungs. Flexible. Es esmu ļoti elastīgs. Un kad uh, no iekungs ieradīsies, es jebkurā mirklī varēšu pārtraukt uh, savu uzstāšanos. Man lidmašīna izlidos diezgan vēl vakarā no Briseles. Dāmas un kungi, šī ārkārtīgi uh, straujā vētra, kas uh, satricināja finanšu tirgus, radīja milzīgu krīzi uh, finanšu sistēmā, un tas bija grūti noticams, ka tā varētu notikt. Nekontrolējamie spēki pakļāva visu finanšu pasauli milzīgam riskam un uh, aizslaucīja prom visu to nestabilo drošības uh, sajūtu, kāda bija attīstījusies pēdējo desmitgažu laikā. Tie, kas ir uh, redzējuši, kā debesis sabrūk, jā, un redz, kur nāk mūsu galvenais runātājs, tātad mēs pie debesīm arī šeit varam apstāties. It's... Christian, bonjour. You have to start immediately. Also ich darf jetzt ganz herzlich unseren Tādēļ ļoti uh, sirsnīgi sveicu Kristiānu uh, eh, Noje. Viņš pārstāv uh, Francijas centrālās bankas uh, direktoru padomu. Un ar lielu nepacietību gaidu jūsu uzrunu, lūdzu. Paldies, priekšsētāj kungs. Tātad, dāmas un kungi, referentes kundze, runājot par finanšu, ekonomisko un sociālo krīzi. Sākumā gribu teikt paldies, ka ielūdzāt uzstāties šeit jūsu starpā, jo jūs tagad gatavojat šo jauno Eiropas uzraudzības arhitektūru, un es mēģināšu atbildēt ātri uz diviem jautājumiem, kuri ir uzdoti. Tā tad, eh, kāda ir situācija eh, brīdī, kad pietrūkst eh, pāraudzības un uzraudzības to krīzi parā, parādīja, un kāda tad varētu būt šī uzraudzība? Par pirmo jautājumu, ja mēs runājam par nepietekmību, tad mēs runājam par uzraudzības nepietiekamību, kontrolas un uzraudzības nepietiekamību. To parādīja krīze. Un jautājums eh, zināt, vai visas, eh, visi pasākumi, visas jomas, kas tika eh, iniciētas kā 20 tikšanās reizē, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, ir bijušas efektīvas, un vai arī banku kontrolas komiteja ir uh, veiksmīgi darbosies trīs līmeņos un vai bāzels uh, dokumenti ir um, bijuši ietekmīgi. Tagad trīs aspekti, kas ir bijis uh, nepietiekams. Par papildu elementiem, par finanšu uzraudzību un par uzraudzību kopumā. Un tagad par tām jomām, kas ir jāreglamentē un jākontrolē. Tātad šis, šī, šī piesardzīgā uzraudzība, ja tā varētu teikt, es domāju, ka pirmā reformu as, kas ir bijusi ārkārtīgi steidzama un arī apstrīdēta Tie krīze parādīja, ka pasākumi ir absolūti nepieciešami un praktiski jāstrādā ir divos virzienos. Pirmkārt, pašu fondu nepieciešamība atbilstoši uh, tirgus vajadzībām un atbilstoši arī uh, vērtspapīru uh, pārvēršana, uh, transformācija. Bez tam Tas nav, tas nav noticis pietiekami, tas ir skaidri. Ir uh, jāievieš pirmā direktīva par solvabilitāti. Un, protams, ka ir uh, direktīvas atbilstošās par maksātspēju jāievieš. Gan pirmā, gan otrā jāievieš pilnīgi noteikti. Uh, reitinga aģentūru darbam. Uh, ir jābūt vērstam uz to, lai uh, dotu ieguldījumu pārvēršanai vērtspapīros. Tas ir pilnīgi noteikti. Tagad nākotnē es ceru, ka tas tā iestāsies. Daudz pasākumu tiek izskatīti uh, attiecībā uz reglamentēšanas noteikumiem. To mērķis būtu uh, labāka risku pāraudzība un dinamiska attīstība. Nu tā, lai pavisam vienkārši to a, aprakstītu, praktiski viss a, ekonomiskais cikls un arī kredītu a, cikls, a, tā tehniski runājot, a, arī zaudējumu, nopietno zaudējumu, a, kā arī citu jautājumu iesaistīšanai vienā kopumā un tādai kopīgai izskatīšanai. Tagad paraugoties uz situācijas attīstību visā pasaulē, ir jāpārāk jāmēģina pārvaldīt riski visās šajās jomās un visās dimensijās. Vai uh, Eiropa spējas Bāzeles divi dokumentus pilnībā uh, ieviest un kāds būs rezultāts? Manuprāt, rezultātam jābūt drošam un jābūt sagaidāmam. Bet uh, citas pasaules daļas un īpaši uh, ASV uh, būtu labi, ja arī tur tas tiktu pēc iespējas ātrāk ieviests. Es runāju par Bāzeles divi sistēmu. Šī sistēma ļauj izvērtēt riskus, ap, apzināt uh, tos un arī nosaka to, cik daudz ir nepieciešams kapitāla atbilstoši riskam, kā arī uzraudzības pārraudzības uh, soļus ļauj uh, ievadīt. Tas ir šis otrais pīlārs un ļauj uh, arī šīs kapitalizācijas, jeb pārvēršanas vērts papīros pasākums veikt saulaicīgi. Otra as šai reformai. Tās skar pasākums, kurus, nu, es teiktu, kas ir uh, jāpieņem steidzami. Tas ir, piemēram, tirgus operāciju uh, jautājums. Šeit ir nepieciešams tāds dziļāks pārdoms, jo ļoti precīzi jāsamēro iespējā ietekme uz reālo ekonomiku. Tie ir pasākumi, kas uh, jau tiek uh, izvērtēti šogad, un tas notiek starptautiskā līmenī, pat laban uh, dažādas institūcijas arī komiteja to strādā. Es gribētu atsākties uz divām jomām, kas paliek prioritāte. Pirmā pašu fondu definīciju un to kvalitāte. Mums ir definīcijas, kas ir ļoti dažādas par attiecībā uz pašu fondiem. Ne tikai pasaulē, bet arī Eiropā a, pašā ir ļoti atšķirīgas šīs pašu kapitāla definīcijas. A, traktējums ir jāatjauno uzticība, ir jā. A, būt skaidrībai par definā, definīciju, jo tas skar dažus ties, tiešām vitāls instrumentus, jo jābūt ap, spējai absorbēt zaudējumus un uh, maksāt spējai jābūt pat, patiesai, un šis jautājums kļūst aizvien, aizvien sarežģītāks. To apzīmē kā, kvali, kā kapitāla kvalitāti. Uh, Mums ir jārunā par instrumentiem, par pašu kapitāla instrumentiem, un tas patiesi ir prioritāri, tā ir prioritāte. Un otrs, tie ir likviditātes riski. Tas ir jautājums, kas ir kompleks. Tas nav uh, bijis saistīts ar standartiem starptautiskā līmenī. Ir pat valstis arī Eiropā, kuras atteicās no jebkuras regulēšanas banku likviditātes jomā. Un es domāju, ka šeit jāpalīdz bankām, lai labāk atrisinātu šo jautājumu. Un kādi būs šie pasākumi un kā tie būs izkalibrēti? Šis jautājums ir ļoti jūtīgs. Ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, uz, vēršot uzmanību uz vairākiem punktiem. Analīzai nedrīkst būt tikai uh, segmentu uh, veidā uh, izteiktai. Uh, tai jāatgriežas, nu, teiksim, tādos uh, likviditātes ietvaros, un, manuprāt, ir jārunā par konsolidāciju. Jāļauj izmantot uh, progresīvas uh, metodas, ja, uh, teiksim, finanšu iestādes pašas tos, tos varas ieviest. Tas ir efektīvāk nekā citi. Un tā vispārēji runājot, nu nedrīkst nogalināt pilnīgi uh, banku aktivitātes ar mērķi tās izārstēt Tas ir skaidrs, ir jābūt uh, sabalansētai akcijai, uh, sabalansētai ar mērķiem. Un noslēgumā ir vēl citi pasākumi. Darbs norit starptautiski pie šiem pasākumiem. Tie var būt interesanti, bet ar tādu plašāku un tādu dziļāku uzmanību. Uh, un arī tie pasākumi, kas uh, uzreiz varētu atspogļoties uz uh, notikumiem. Un citu starp, citu starpā runājot par uh, tiem efektiem, kādi mūs sagaida. Tie ir instrumenti par, uh, par tiem, par tiem pasākumiem, kas ir, ar, kas ir saistīti ar uh, konkurenci. Dažkārt instrumenti var būt bīstami, jo tie var būt uh, paradoksāli tādā izpratnē, ka banka var uh, pievērsties tādiem aktīvākiem riskiem un nokļūt sarežģītākā situācijā. Uh, Tas ir saistīts arī ar zināmām pretrunām, un tas ir instruments, kas neļautu mums, teiksim, salīdzināt dažādos, inst dažādās institūcijas dažādās valstīs. Līdz ar to nu, ir jāsaprot, ka instruments analīzei ir būtisks, bet tam ir jāiekļaujas otrā pīlāra kontekstā. Un bez tam es atgriezīšos vēl pie šiem cikliskajiem instrumentiem. Tie noteikti ir arī um, cikliskie aizdevumi. Tādi pretcikliskie, tādi tā kā spilveni, tādi tā kā drošības mehānismi. Un uh, tie. Uh, liekas, ir daudzkārt sarežģītāki, izmantojami un arī uh, veidojami. Es nezinu, kā tos varētu piedāvāt. Šis jautājums ir pat tieši ļoti sarežģīts. Tā tad reglamentācija, tās uh, nepietiekamība, Tātad mums ir jābūt vērīgiem arī attiecībā uz makroekonomiskajiem aspektiem, proti, kā piedāvātie pasākumi ietekmē makroekonomiku. Mēs mēģinam piedāvāt tādus risinājumus, kas finanšu sistēmu padarītu daudz solidar, solidāku, kapitalizētāku, ar labāku risku analīzi. Un tas ir ļoti nozīmīgi. Ļoti nozīmīgi ir uh, novērst eh, to, ka atkal rastos eh, krīzes eh, situācija tādu, kādu mēs to piedzīvojām. Un tajā pašā laikā tiešām būtu dramatiski piedāvāt risinājums vai noteikums, kas novestu pie mūsu ekonomikas finansēšanas bloķēšanas un kas kavētu izaugsmi, kavētu to izaugsmas modeli, kāds mums ir. Respektīvi, tas ir tāds ļoti delikāts jautājums. Jāizsver tas, ko daram, un tajā pašā laikā visu laiku jāizvērto makroekonomiskā ietekme tiem pasākumiem, kurus mēs piedāvājam. Mēs Bāzels komitejā nolēmām testēt uh, šo makroekonomisko efektu pirms starptautiski noteikumi tiek eh, ieviest. Un, protams, centrālās bankas un visi tie, kas uh, ir tieši skarti, atzīst, ka tas ir ļoti nozīmīgs un praktiski kapitāls jautājums. Tas ir būtiskākais. Tāpat man liekas, ka mums vajadzētu uzmanīgi raudzīties uz to, kāds būs dažādo pasākumu ietekmes. Uh, efekts, un vajadzētu tad arī sabalansēt eh, šos dažādos pasākums, ievērojot to specifisko situāciju, kāda ir katrā ekonomikā un katrā finanšu tirgu, lai uh, transformācija un ilgums šiem pasākumiem, nu pavisam īsi runājot, uh, finansējums katrā no mūsu ekonomikas segmentiem būtu uh, virzīts uz to, lai mēs labāk pārvaldītu visus modifikācijas jautājumus un riskus. Otrs jautājums, kas ir saistīts ar nepietiekamību pāraudzībai, ir tas, ko mēs varam uh, darīt, kā mēs reaģējam krīzes gadījumā. Kas pietrūka, kas nebija optimāli, kas mums bija pēkšņi, uh, tiksim, ātri jādara, lai uh, novērstu krīzes situācijas. Tas, kas man liekas, manā skatījumā liekas, ka pietrūka, tā ir noguldītāja aizsardzība. Es eh, zinu, ka šis ir jautājums, kas ir eh, ļoti intensīvi skatīts Eiropas parlamentā. Mums ir nacionālie eh, fondi garantijām ieguldījām, tie ir ļoti dažādi. Daži balstās uz ex ante principiem, dažkārt kalkulēti kā Francijā, izējot no riska profila katram, katrai bankas institūcijai harmonizēšana Eiropas līmenī bija ievadīta, bet man liekas, ka at, tas atkarīgs ir arī at, no fond, garantēto fondu lieluma, no garantētā depozīta lieluma un no modalitātēm šajos jautājumos. Un neapšaubāmi papildus uh, etaps tam būtu jāpievēršas ar tādu uh, uh, Eiropas uh, depozītu garantijas uh, sito, uh, sistēma, kas uh, ievērot katras valsts uh, sistēmu. Un es domāju, ka mums jāpievērš šim uh, izaicinājumam. Vēl jautājums, par kur daudz tika diskutēts. Tā ir liela joma, tā ir iespējamā reglamentēšana interkonektēto institūciju, respektīvi tādu uh, finanšu institūciju uh, reglamentāciju, kas ir ārkārtīgi cieši uh, saistīti viens ar otru, pat pārāk lielā mērā. Vai tie ir pārāk lieli un pārāk daudz dažādas jomas uh, apkopo un ir um, jāizveido precīzi definīcija lai aprakstītu, kas tas, teiksim, tāds ir. Un man liekas, ka nu, tas ir tāds diezgan mm, sarežģīti. Pirmkārt, es domāju, izveidot banku vai finanšu institūcijas sa, uh, sārakstu, kas būtu sistēmiski, tas, būtu, mm, tas nebūtu produktīvi, jo liktos, nu, citām, ka tas būtu bīstam. Ja jūs sakat, ka ir tāds uh, saraksts un uh, šī institūcija būtu ļoti liela, uh, un līdz ar to jums būtu jāmaksā kāda nodokļa. Un tad no otras puses, it kā, kā lai saka, jums dotu tādu uh, sistēmu, kas at, dot nodokļu atvieglojumu nodokļu maksāšanai. Es esmu ārkārtīgi atturīgs šajā jautājumā. Un bez tam tas būtiskākais un daž, uh, tas, tas bīstamākais nevienmēr ir lielumā. Ir jāizvērtē lielums un arī sistēmiskie riski. Redzam, kā krīzes laikā bija. Uh, um, finanšu institūti, kas bankrotēja un bija tādi, kurus izglāba valstis, un tad nevar uzreiz izdarīt secinājumu starp, kāda ir sakrība starp lielumu un uh, maksāt nespēju. Liela daļa no uh, šiem uzņēmumiem nebūtu šajā, teiksim, tādā sarakstā, ja tāds būtu izveidots pirms krīzes. Un realitāte ir tāda apstākļi, kurus mēs piedzīvojām. Uh, tajos bija absolūti nepieciešami valstīm organizēt dažādas glābšanas pasākumus un pēc tam arī um, nodrošinot likviditāti vai arī pārdot uh, šīs institūcijas. Tātad šāds uh, saraksts vai arī nodoklis atbilstoši riska līmenim. Man liekas, ka tā ir ideja, kas ir, nu, tāda diskutējama. Protams, ka nevaru. Uh, nevar nepiekrist tam, ka ir jācīnās uh, pret uh, neētisku, teiksim, darbību, neā, neēkni, neētisku rīcību. Ir um, tādas individuālas radikālas uh, rīcības uh, piemēri bijuši. Protams, ka tas ir bijis arī piemērs. Uh, un uh, senie uh, akcionāri vai mazie akcionāri ir saistīti ar riskiem, un dažkārt tie ir. Uh, neats, tie neatspoguļo pilnībā šīs finanšu institūcijas riska līmeni vai situācijas. Domāju, ka samērā normāli ir tas, ka finanšu institūcija uh, kas ir saņēmusi masīvu un ilgu uh, glābšanas pasākumu kopumu tiktu sadalīts vai nu pa blokiem vai pa atsevišķām darā, daļām, proti pārdots citām finanšu institūcijām vai dažādām vai vienai, ka tas uh, pēc dabas un arī pēc uh, definīcijas uh, nebūtu nosodāms. Ja šī palīdzība ir bijusi masīva un ilgtermiņā, tas nav arī pilnīgi nenormāli sanācija eh, ar valsts naudu ir, eh, nedrīkst būt, nu, tik, nedrīkst tikai tā notikt ar, tā sanācija nedrīkst būt tikai ar valsts naudu. Tātad valstis, kurās eh, šis atspoguļojas tikai uz nodokļu maksātājiem un atstāja tikai uh, uz tiem un tāds nodoklis uh, finanšu sistā, uh, sistēmai būtu veids, kā atvieglot nodokļu maksātāju situāciju. Situācijai, kad nav bijis pietiekami uh, eh, tādu striktu soļu no banka puses kādā, noteikti, kādā valstī. Trešais nepietiekamības aspekts ir šī banku vide. Banku vide Tā ir tēma, kas arī nav attiecīgi reglamentēta ar banku noteikumiem, bet kas tāpat laikā ir ārkārtīgi svarīga. Tā tad no vienas puses šī uzticamība un atskaitīšanās un. Un no otras puses šis lauks, kas teicu, kas nav uh, regulēts. Tātad šajā grāmatvedībā uzskaitē būtu jāņem vērā vairāk finanšu stabilitātes apsvērumi. Tas nozīmē, ka mums jāstrādā vairāk pie šīs uh, tirgus vērtības, uh, gadījumā, ja likviditātes uh, mazināšanās notiek, ir nepieciešams koriģēt uh, attiecīgi patieso tirgus vērtību, ņemot vērā visas aktivitātes, kas ir notikušas. Un, protams, mums, kā jau to prasīja G20 sanāksmē, nepieciešams censties nodrošināt konverģences ar dažādām sistēmām, lai nodrošinātu augstas kvalitātes grāmatvedības un uzskaitas standartus starptautiskā mērogā. Un tā ir viena no prioritātēm, lai mums būtu kvalitatīvas normas un lai šī konverģence notiktu. Man no vienas puses tas liekas sekundāri, bet no otras puses tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tātad jācenšas nodrošināt šo grāmatvedības normu konverģenci, lai tiktu pietiekami ņemtas uh, vērā uh, prasības nodrošināt finanšu stabilitāti. Uh, pārvaldībai, šai finanšu stabilitātes pārvaldībai ir jābūt uh, daudz precīzākai. Un šī finanšu stabilitāte ir vairāk jāņem vērā, un piesardzības uh, princips noteikti ir jāiestrādā uh, grāmatvedības uh, procesos un principos. Pēdējais punkts šīs regulācijas tvērums vai perimetrs, ja tā var teikt. Gribu atgādināt, krīzes iemesls apvienotajās valstīs bija kredītu došana ne maksātspējīgiem klientiem, un bieži vien trūka atbilstošas reglamentācijas un arī uzraudzības. Tātad tas nozīmē, ka šis uzraudzības eh, perimetrs bija pārāk šaurs. No tā viedokļa Eiropa varētu lepoties, jo mūsu uh, regulācijas modelis banku jomā uh, principā nosedz visas šāda veida darbības. Ņemot to vērā, lai varētu reaģēt uz G20 izteiktajām prasībām, galvenajām prasībām, kur tika prasīts, lai visi finanšu, visi finanšu darbības jomā būtu pakļauti konkrētai regulācijai. Tas, protams, attiecas arī uz kredītreitinga aģentūrām, kurām ir atbilstoši jāveic savs darbs. Pie tām šobrīd tiek strādāts Eiropas līmenī, Tāpat tās arī zināmi uh, tirgus produkti, atvasinātie produkti. Par tiem ir jādomā. Tātad šis derivatīvo produktu tirgus ir ārkārtīgi būtisks, lai varētu novērst dažādu sistēmisko risku iestāšanos. Un pat Eiropas līmenī un vēl izteiktāk arī starptautiskā līmenī eh, kredīti iestādes definīcija joprojām ir ārkārtīgi atšķirīga starp dažādām valstīm. Priekšsēdētāja kungs, tas arī ir viss īsumā, ko es gribēju teikt par eh, uzraudzības modeli Eiropai. Es saprotu, ka laiks iet uz priekšu, varbūt es vēl teikšu dažus pavisam īsus vārdus, par šo uzraudzību. Gribētu teikt, ka Eiropā jaunā uzraudzības arhitektūra, kas tika ievrosināta darba grupā, ko vadīja Larozie kungs, manuprāt, šķiet ļoti atbilstoši reakciju uz krīzi. Domāju, ka es praktiski ar to arī varētu beigt savu uzstāšanos. Vēlreiz tikai gribētu uzsvērt ka domāju, ka viena no reālām mācībām, ko mēs guvām no krīzes, ir tāda, ka uh, centrālās bankas un draudzības iestādes tuvināšanās ir ārkārtīgi svarīgs uh, elements, lai varētu ļoti elastīgi rēģēt uh, kādās ārkārtīgi steidzamās vai negaidītās situācijās. Un domāju, ka tāpat laikā šī uzraudzības iestādes Eh, satuvinātība ar attiecīgo iestādi noteikti ir ārkārtīgi svarīgs faktors, lai varētu nodrošināt efektīvu uzraudzību. Un šī arhitektūra, kas mums pastāv nacionālā līmenī, ja tā tiek uh, spēcīgi koordinēta, kā tas arī ir tiek ierosināts Larozie grupas uh, ziņojumā, uh, Tātad, ja notiek koordinācija ar Eiropas uh, institūcijām un ja strādās efektīvi šie pārrobežu darba grupa, tad es domāju, tā būtu atbilstoša uzraudzības arhitektūra šodien. Tāpat laikā es uh, atbalstu arī Žaka Larozie grupas uh, nevēlēšanos atbalstīt tādus saskaldītu pārrobežu uzraudzības modeli Un tādā gadījumā varētu rasties eh, fragmentācija un varētu tikt sakro, izkropļot šī patiesā situācija un varētu pastāvēt tāda nosacīta uh, regulācija. Es jau runāju par sistēmiskiem riskiem un tā tālāk. Es neesmu par to, lai tiktu uh, izstrādāts sistēmisko risku iestāžu saraksts Es gribētu teikt, ka šī ideja tātad tuvināt uh, bankas un apdrošināšanas iestādes no vienas puses man šķiet laba ideja, ja vien tas negrauj kaut kādā veidā uzraudzību un saiknes ar centrālo banku, kurām, manuprāt, ir jābūt tomēr prioritārām. Tā, manuprāt, ir uh, tāda zināma e- evolūcija, kā jau es teicu, ir e, jātuvinās šai uzraudzībai un saiknēm ar centrālo banku, un tas ir process, kas e, principā tiek pētīts, bet jau ir īstenots dažās lielās Eiropas Savienības valstīs. Un es domāju, ka tā ir pareizā virzība, un katrā ziņā pateicos jums par man doto vārdu. Paldies, no iekungs! Un tagad uh, pievērsīsimies jautājumiem. Tā kā laiks ir pavirzījies uz priekšu, tad es gribētu aicināt uh, koordinātors izteikties. Tātad sāksim ar Pervanšu Beresu, tad Otmārs Karas. Katram minūtu laika, ja minūte būs uh, pagājusi, tad pacelšu sarkano kartīti. Priekšstādātāja kungs, paldies, paldies. Uh, par analīzi eh, un par to, ko mēs varētu darīt. Divus jautājumus uzdošu. Pirmais jautājums par pašu fondu eh, paaugstināšanu bankām. Tas atgriežas pie jautājumiem, vai ir īstais brīdis šādi rīkoties. Un tas, kā jūs eh, runājat par izaicinājumiem. Uh, par uh, pārvēršanu vērtspapīros, jo tas ir gan teoretiski, gan globāls jautājums un ir arguments par konkurētspēju, par ekonomikas attīstību Eiropā salīdzinot ar ASV. Un dažkārt tas aizliedz virzīties uh, tālāk uz priekšu. Man liekas, ka ir vairāki priekšlikumi, kas ir uz galda. Un Bāzels uh, procesā mēs jau runājam par jāpaaugstina banku pašu uh, fonds. Uh, Bet kāds ir ar alternatīvas, vai daram to, vai daram to kā rezolūciju? Kas ir Eiropā optimāli mūsu mērķim optimāls? Tas ir reālās ekonomikas finansējums, ne tikai banku lab, laba situācija. Un otrs jautājums. Kas ir jādara, lai Bāzēlas dokumenti pilnībā atbilstu līgumiem? Kabarējā. Karaskungs. Es gribu teikt, ka jūsu uzstāšanās bija ne tikai divās daļās sadalīta. Uh, bet arī sarežģīti. Nu, pirmais jautājums, mēs neatrisināsim visus jautājumus, kas ir saistīti ar uh, pāraudzību. Otrais jautājums - direktīva par pašu kapitālu un arī par pārvēršanu vērtspapīros un saistību ar uzraudzību. Uh, Jūs domājat, uh, ka Larozier ziņojums uh, to tieši skara, bet mēs uzdodam jautājumu, vai uh, nav nepieciešama Eiropas uzraudzība, kas uh, varētu arī sankcijas uh, uzlikt, ja uzraudzības iestādes uz vietām nav pietiekami efektīvas vai nav spējušas rast vienošanos, jo tirgus kļūtais, kļūst aizvien globālāks. Kā jūs uh, varat iedomāties eiropeisku vai globālu uzraudzību? Un uh, padoms kopējais viedoklis Tas atsaucas uz Larozieru ziņojumu. Kādas sankciju iespējas jūs redzat, kāda uh, būtu Eiropas uzraudzības sankciju sistēma un tās attiecības ar nacionālām uzraudzības iestādēm? Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Par pašu uh, fondiem un to finansējumu. Pašu kapitālu un rezolūciju. Es domāju, ka mēs nevaram izvairīties no pašu kapitāla stiprināšanas. Jo tas ir, teiksim, pamatā mēs mēģinam novērst to, ka banka institūcija vai finanšu institūcija uh, profils nekļūst pārāk trausls salīdzinot ar tām aktivitātēm, kādas tās īsteno un uh, salīdzinot, uh, tā varētu salīdzinot līdz minimumam krīzes risku vai arī mm, samazinot līdz minimumam risku, ka jājautas no publiska iestāžu puses. Un līdz ar to mēs saglabājam arī iespēju bankas aktivitātēm, tās netiek uh, noslāpētas. Bet arī, protams, um, runājot par ekonomikas finansējumu, mums jādara viss, kas ir nepieciešams Tie lēmumi, kādi ir pieņemti, lai Eiropā spēcināt uh, prasības par uh, pašu kapitālu attiecībā uz tirgus operācijām un arī attiecībā uz šo pārvēršanu vērts papīros. Tas ir nepieciešams, tas nav pietiekami izstrādāts Bāzelē 2 jo mēs uh, esam sasnieguši mm, starptautisku vienošanos, tas ir labāk uh, uh, sabalansēts šodien, tas bija jādara. Protams, ka jādara arī vēl citas lietas, jārunā par uh, kvali kapitāla kvalitāti, no tā nevarēs atteikties arī tāda pastiprināšana, kas būtu pakāpeniska veicama un ilgumā. Tātad laika ilgumā jāskatās attiecībā uz šo kapitālu, šo, šo solido kapitālu, kā arī akumulētajām rezervēm. Uh, lai visu to stiprinātu. Es esmu daudz, teiksim, nu, atturīgāks par tehniskiem pasākumiem un to, kā tas būtu īstenojams, jo, ja pārāk daudz dažādu lietu uh, pievienot, tad nonākam nu, tādā sarežģītākā situācijā. Es gribētu par šo kalibrēšanu, jeb sabalansēšanu. Uh, no vienas puses solvabilitāte, maksātspēja un no otras puses likviditāte, jeb uh, rīcībā sošo līdzekļu jāatbalsta ja refinansējami uh, depozītu garantēšanas fondi. Un uh, regulātoriem bū, būtu jādod um, tiesības iejaukties pirms rodas tādas dramatiskas situācijas, lai tās vispār novērst. Uh, es domāju, ka šādi uh, depozīta garantijas fondi ir nozīmīgi. Un tas, ko saklausīju jūsu jautājumā, no viens puses vairāk lēmumu un eh, mazāk kapitāla, vai varbūt tas būtu kopā labāks ekonomikas finansējumam un izaugsmai. Es pats esmu pārliecināts par to. Tagad uh, eh, Bāzēlas konvencija līgums. Sistēma līdz šim ir labi funkcionējusi, nu, viena atkāpe, un man pašam jāsaka, tā ir novēlošanās eh, ASV. Novēlošanās ieviešot Bāzeli 2. Es esmu atbalstītājs tam, lai komisija no vienas puses sagatavotu uh, projektu, kas, uh, par ko cer tiks sasniegt vienošanās līdz gada beigām Bāzlē, un to apņemšanos ieviešana attiecībā uz ASE. Uh, ieviešot Bāzeli 2, varētu novest pie tā, ka tiek izvērtīts tāds Bāzeles 2 adaptācijas projekts. Kā 20 secinājumos ir paredzēts, ka Bāzele 2 tiek ieviesta uh, ASV pirms uh, pārējās valstīs tiek uh, ieviests Bāzeles 2 adaptācijas uh, dokuments, jeb izmaiņu dokuments. Es domāju, ka tas ir saprātīgi esmu arī pilnīgi pārliecināts, ka jūs saprotat šo manu ideju. Tagad uh, Laras Jēra ziņojums un kā varētu rīkoties, uh, lai Eiropas uh, institūcijām būtu sankcijas iespējas. Es domāju, ka labais veids, jeb labs risinājums ir tāds, kas progresīvi virzās uz to, ka šis uh, projekts, par ko diskutē parlamentā par Eiropas uzraudzības uh, sistēmu finanšu jautājumos, ir, ir, ir šis veids. Ja jūs paraudzīsieties, kā funkcionē sistēma, uh, kas ir bijusi ASV, tā pāraudzības tur ir daudz un dažādas, tās uh, federālo rezervi ietveros darbojas. Tā ir sistēma, kurā uzraugs nav viss Vašingtonā, bet uzraugs ir katrā no rezer federālajām rezervbankām. Eh, Ņujorkas distriktam Ņujorkā, mm, Čikāgas eh, distriktam Čikāgā, Sanluis uzraug. Sanluis eh, distrikta uzraugs ir Sanluisā un tā tālāk. Un Vašingtonā savukārt ir institucionālā mehān, šī mehānisma daļa, kas nodrošina to, lai būtu koherenti lēmumi. Ja ir kaut kur kāda kļūda, tad iejaucas. Un jums ir šāda sistēma, kas ir koherenta šajā daļā no vienas puses. Un, nu, nebūsim pārāk kritiski attiecībā uz mūsu pašu Eiropas sistēmu. Tā, manuprāt, ko es ar, ap, ap, aprakstīju, mēs nevienmēr esam pārāk lēni Eiropā. Mēs dažkārt esam paši pārsteigti par to, ka esam uh, tālāk virzījušies nekā dažās citās zonās. Bet šī federālā sistēma, nu jāsauc lietas skaidri savos vārdos, tā lielā daļā ir veids, kas ir izveidots arī Eiro sistēmā, Eiropas centrālās bankas sistēma eh, darbojas tā, un tā labi rīkojas. No vienas puses tā ir tu, tas ir tuvums, vietas, iesaistīto aktieru zināšana, zināšanas par specifiskajām, specifiskajiem jautājumiem juridiskajā plānā un arī tirgus pārzināšana un zināšana. Un tajā pašā laikā šī iespēja reaģēt. Paldies! Nākošā runātāja Koferati. Un kas runās Alde vārdā? Redzēsim. Presidente, volevo chiedere questo al nostro. Paldies. Priekšsēdātājs gribētu uzdot sakojuši jautājumu mūsu viesim. Uzraudzības prakse sistēmas regulācijai gan nacionālā līmenī un tāpat arī Eiropas līmenī un pārnacionālā līmenī. Tie ļoti delikāts jautājums būs informācijas pārvaldība. Mēs zinām, kādā veidā Eh, var iespējams eh, izkropļot informāciju, kaitēt, eh, izmantojot šo informāciju. Gribētu dzirdēt no mūsu viesa, kā viņš uzskata, mēs varētu darboties visefektīvāk un kādā veidā mēs varētu saskarties ar pēc iespējas mazākiem riskiem. Paldies, Šmitkungs, saka Noiekungs jūs lietojat tādus vārdus kā delikāts, līdzsvarots, pieslīpēšana, vai jūs reāli domājat, ka pastāv risks, ka mēs Eiropā darām pa daudz un cenšamies apris, atrisināt amerikāņu problēmas un uh, galu galā mēs nonāksim pie direktīvām un tiesību aktiem, kas traucēs tirgus funkcionēšanai. Pēdējais jautājums, vai es pareizi sapratu, ka jūs ļoti kritiski attiecaties uz uh, tādu kā stabilitātes fondu, ka jūs teiktu nē šādam fondam vai apdrošināšanas fondam, kā nu mēs viņu sauktu? Merci beaucoup. Paldies par uh, šo informācijas pārvaldības jautājumu un delikātumu, domāju, ka princips, kas būtu jātiecina, ir diezgan uh, atbilstošs tam darbam, kas jau notiek pie regulas, par kuru šobrīd arī notiek diskusijas. Tātad princips uh, būtu tāds, ka uh, kompetentām iestādēm būtu nepieciešams komunicēt informāciju, ko tās uzskata par nepieciešamu, bet eh, tās eh, nevar komentēt un sniegt eh, darbu par to darbu, kas notiek konfidenciālā vidē. Tā tad ir jānosaka zināmas tiesības un pienākumi uzraudzības institūcijām un, manuprāt, tas būtu pareizs piegājiens un vajadzētu katrā ziņā ļaut izlemt katrā konkrētā gadījumā, kādu informāciju nepieciešams komunicēt, vai ir nepieciešams kādas diskrētas uh, diskusijas vai apspriedas. Vienīgā komunikācija, kas, manuprāt, ir pilnīgi obligāta, uh, tā ir tādā, kā, pieņemsim, šajā zālē. Jūs, teiksim, rīkojat regulāri uh, uzklausīšanas, Jūs uh, uzaicinat uh, personu, kas ir atbildīga par sistēmisko risku uzraudzību, tāpat arī jūs veicat uzklaus, uzklausīšanas ar uh, Eiropas centrālās bankas vadītāju. Tā tad ir jāpanā visi šie jautājumi, kas skar 27 valsts, un katrā ziņā tāda darba metoda man šķiet ļoti atbilstoša. Par šo līdzsvaru, par delikāto līdzsvaru un šo pieslīpēšanu un tam līdzīgām lietām, ko jūs minējāt savā jautājumā. Jā, tā ir pareiza interpretācija, tā es arī domāju. Es centos pateikt eh, sekojošo. Man šķiet, ka eh, jomas eh, vadlīnijas virzība, kāda ir tikusi pieņemta līdz šim un kuras arī esmu līdzdarbojies kā citi, tas, eh, kā, kā, kā jau G20 tas tiek ir lemts, ir ticis lemts un kā to nosaka Bāzels eh, komiteja un Finanšu stabilitātes eh, komiteja, visas šīs vadlīnijas pašas par sevi ir labas vai praktiski labas, gandrīz visas. Bet, pret, bet nestoties uz to šī kalibrācija vai, teiksim, detalizētības pakāpe, kas šobrīd ir uz galda, iespējams ja mēs to pieņemtu tādu, kāda tā ir, bez eh, citām eh, vēl pārstrādātām formām, varbūt vēl ir pārāk eh, smaga un neatbilst tam, tam vajadzībām, kādas ir Eiropā, un es domāju, ka tas varētu būt diezgan bīstami. Protams, tas vēl ir jāpārbauda, jāizanalizē, bet tas varētu būt bīstami. Uh, Uh, veselīgai ekonomikas uh, finansēšanai pasaules un uh, Eiropas līmenī tīpaši. Un tieši tāpēc mums ir nepieciešams nodrošinot šo kalibrāciju, ņemot vērā visus mikro, makroekonomikas un mikroekonomikas procesus. Tātad mums ir jāskatās, jāmodulē, kamēr mēs panākam nepieciešamo pareizo līdzsvaru. Tātad mana doma ir nevajag uzskatīt to, kas šobrīd ir uz galda, ir jau galīgais uh, sarunu uh, rezultāts. Tā tad ir nepieciešami vēl testi, ir jāskatās un tad jāliek priekšā attiecīgi likumdevējiem uh, kaut kāds līdzsvarots rezultāts. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi tieši Eiropai, jo mūsu ekonomika lielā mērā uh, finansē banku sistēmu, ASV lielā mērā tirgus finansē finanšu sistēmu finansē tieši tirgus. Tālāk runājot par šo stabilitātes fondu, jā, man ir diezgan kritiska attieksme pret uh, to, ko varētu uzskatīt par tādu kā apdrošināšanas iemaksu, kas būtu, manuprāt, drīzāk kā tāda kā apdrošināšanas polise šīm uh, iestādēm. Es domāju, ka tā būtu amorāla pieeja. Bet uh, es domāju, ka jāstrādā pie spēcīgiem garantijas fondiem, kuri ir parādījuši jau savu pieredzi un, un nodarību daudzā, vairākās valstīs, un tie ir tādā preventīvā nozīmē, un es domāju, ka tā ir uh, ideja, kas ir tāda mazāk traucējoša, un kas uh, mazās, lielās finanšu uh, institūcijas bez kādiem uh, sliekšņu, teiksim, kritērijiem padara tādas operēt spējīgākas. Granzi. Samgi Gold. <coughs> Bonjour, monsieur Noie. Labdien, Noie kungs. Man ir divi jautājumi. Pirmām kārtām, vai es pareizi jūs sapratu, kā jūs teicāt, ka tuvākās uzraudzības saiknes ar finanšu institūcijām nodrošina labāku kontroli. Un jūs citējāt sistēmu ASV, lai pierādītu, ka tas ir labākais veids, kā organizēt šādu sistēmu. Man jāsaka, ka neesmu pavisam pārliecināts pēc tā visa, kas ir noticis. It īpaši man šķiet, ka šī, šis tuvums un attālums tam ir jābūt līdzsvarotam, lai kontrola būtu efektīva. Otrām kārtām gribētu jautāt, vai šīs krīzes apstākļos mēs esam iemācījušies, ka uh, Uh, finanšu sistēmas uh, ietekmas pārējo ekonomiku nav tā teikt pamatota, vai tāpēc būtu nepieciešams Eiropas fonds, ko finansē finanšu sistēma, un kāda tad būtu šo izmaksu atbilstoša un pareiza sadalīšana, un kā šāda izmaksu sadalīšana ir iespējams vispār definēt un veikt. Borgēzija kungam vārds. Grazie, prezidente, signor governatore, limiti delle regole. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu reglamentējošās kontrolas ierobežojumi un citi faktori, proti pārliecīgas inovācijas un finanšu instrumenti, ir noveduši pie tā, ka pastāv tāda ēnu banku sistēma, un daudzi finanšu izstrādājumi netiek pakļauti nekādai kontrolei, nekādai iestāžu uzraudzībai. Jūs detalizēti aprakstījāt tādu ietvaru, pavisam jaunu uzraudzības ietvaru, un, protams, jums taisnība, mums ir vajadzīgi kvalitatīvi uh, uzraudzības standarti, bet mans jautājums ir tāds, šī banku sistēma, kas var, uh, kas, uh, kas, kas, kas skaidri apliecina to, ka rodas tāda jauna finanšu burbuļa, Kā, kā jūs, e, kāda ir jūsu nostāja šeit, kādi ir steidzamie nepieciešamie pasākumi, lai e, novērstu šos e, no jauna uzradušos finanšu burbuļus, šos riskus, un kā no šiem riskiem izvairīties? Jo man prātā ir viena lieta, viss šis parādu kopums un visi šie īpašie instrumenti, uh, par tiem taču beig beigās ir jāmaksā nodokļu maksātājiem, un tādas ir sekas. Un tāpēc nodokļu maksātāji varētu jautāt, cik ilgi mums būs jāturpina maksāt par šo kontrolas trūkumu. Merci beaucoup, monsieur le président. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Mm, es varbūt neskaidri izteicos, ja jūs esat sapratis, ka, ka ja šīs uzraudzības uh, saiknes ir uh, tuvākas starp uzraudzības uh, iestādu un institūciju, ka, tā, ka tas nozīmē, ka jāizveido šāds uzraugs katrā reģionā, zonā un ka tādā veidā mums būs labāk, ja mums būs 300 uzraugi Eiropā. Varbūt es neprecīzi izteicos vai nepareizi tiku saprasts. Es domāju, es vienkārši uzskatu, ka nevar koncentrēt vienā vietā visu analīzes kapacitāti un uh, inspekcijas uh, struktūru tik lielai, kā teikt, teritorijai, sistēmai, kā Eiropas Savienība. Un es domāju, ka šī arhitektūra, struktūra, ko ierosina Larozie ziņojums, uh, kur ir rakstīts, ka sagai, saglabāsim uzraudzības iestādes, kādas tās ir, bet ieliksim šajā sistēmā tādu kā federālu principu, un arbitrāžas institūciju un centīsimies vienot mūsu metodoloģijas un uzraudzības doktru, doktrīnas. Es domāju, ka šāda pieeja Eiropā būtu piemērotāka. Es piekrītu šai analīzē. Tas bija tas, ko es gribēju teikt. Otrām kārtām par uh, krīzes uh, ārējo ietekmi Man netraucē tas, ka tiktu radīts fonds, bet man nepatīk, ka tiktu radīts uh, sistēmisko institūciju saraksts. Es negribu te minēt banku vārdus, bet ir bankas, kuras ir bankrotējušas un kuras ir uh, radījušas zaudējumus un kuras nav iekļautas šo sistēmisko risku sarakstā jau vairāk gadu garumā. Un Tieši tāpēc man liekas, ka nav parasta īsta atbildes jautājumu, un manuprāt, ir ārkārtīgi riskanti teikt, teiksim, ka Eiropā ir 20 institūcijas, kuras nekad nebankrotēs, kuras vienmēr uh, tiks uh, izglābtas, un ka, no, no šādas pieejas es baudos, baidos. Bet šāds garantijas fonds Uh, Francijā, piemēram, pastāv, tur ir uh, iemaksas uh, depozītu garantēšanai, un tam fondam ir zināma kapacitāte, eksante, iejaukties, lai risinātu kādu situāciju iestādē, un uzraugs, es tā teikt, pats varu šo sistēmu darbināt, un ir pilnvaras pat uh, iet tik tālu, kā Uh, atsaukt no vadības uh, šīs uh, iestādes vadītājus. Un es domāju, ka, lai kā mēs to sauktu šo fondu, kuru finansē banku iestādes, un tas varētu būt, teiksim, nodoklis, kas atbilst šo banku ārējiem riskam. Es piekrītu zināmā mērā, tātad diezgan lielā mērā jūsu analīzei un, un tai filozofijai, ko es izklāstīju, un tālāk jautājums par uh, banku, ēnu banku sistēmu. Vienā vārdā te nevar atbildēt. Ir vairāki aspekti, kas jāp, jāapskata. Tātad dažādu sistēmu konsolidācija Grāmatvedībā pastāv daudz ārpus bilances līdzekļu instrumentu, kas tiek izmantot vairāk kā ASV. mainās arī ASV grāmatvedības normas ļoti lielā mērā, tā, tad, tāpēc ir jāņem vērā banku reālie riski, kuras tās nedrīkstētu atkārtot uzņemties, uzņemoties dažādas ārpus bilances saistības un īpašas investīciju uh, instrumentus. Tas, manuprāt, atbilst otrajam pīlāram, un šeit mēs cenšamies ņemt uh, vērā metodas, kuras ļautu vairāk vērsties pret šādām ārpus bilances aktivitātēm, kurām var būt ārkārtīgi bīstam ietekmi, kā jau jūs to teicāt. Paldies, es domāju, ka mēs esam tagad pie šīs uzklausīšanas pirmās daļas noslēguma. Paldies, ka pieņemāt mūsu ielūgumu, ieradāties šeit, atbildējāt uz jautājumiem. Mums ir daudz vairāk uh, jautājumu, bet nu vairs nav laika. Paldies! Paldies, priekšsēdētāj, kungs! So, wir kommen jetzt zum. Tātad turpinam. Pirmais uh, panels, Sanjo kungs. Uh. Ja jums būtu tagad 12 minūtēs iespējams iekļauties, tas būtu labi. Uh, diezgan grūti būs iekļauties šajā laikā, būs diezgan grūti. Es sākšu pie šo debešu sagruš, sagrūšanas, cik tālu es tiku. Tātad tie, kas ir redzējuši, kā sagrūst debesis, un es esmu to skaitā, mēs tagad gribam ticēt un domāt, ka. Uh, jebkas briesmīgs var notikt finanšu tirgos jebkurā laikā. Dzīvot šādas apakalipses paradigmā ir ļoti neveselīgi, un tas ir nepanesami. Kas mums šobrīd ir nepieciešams? Vajadzīgs izmaiņu režīms. Tātad pilnībā fundamentāli ir jāmaina sistēma, kas ir destabilizēta. Bet pirms mēs steidzamies, un rodam jaunas politiskās eh, novir, nostājas, ir vispirms nepieciešams eh, kārtīgi izanalizēt eh, vājos punktus un jāskatās, kāda ir bijuši cēloņi un sekas, kas ir radījuši tik ārkārtīgi lielu ietekmi un kas krīzi ir padarījuši par reālu katastrofu. Regulējošā sistēma ir spēcīgi kritizēta, un to mēs nevaram noliegt. Finanšu krīze ir parādījusi neapšaubāmi, ka uh, mūsu uzraudzības režīms ir nepilnīgs un var radīt milzīgus zaudējumus finanšu sistēmai. Pēdējo 3, 20 gadu laikā mums ir bijusi tā sauktā Šveices siera regulācija. Tas nozīmē, ka mums bija starptautiskie standarti, kas bija kā loģiski pamatos, bet ar daudz caurumiem. Un joprojām ir daudzas lielas jomas, kuras vienkārši netiek uzraudzītas. Tā rezultātā pat ļoti cieši uzraudzītas finanšu firmas spēja saglabāt dažādus riskus, kas pilnīgi neparādījās uzraudzītāju pārbaudēs, un tādā veidā tā tad izpaudās šie, šie cieri caurumi. Un es varbūt nedaudz to raksturošu. Bāzela viens. Starptautiskais maksātspējas standarts izstrādās 88. gadā kuram tika pievienots tirgus riska komponents 96. gadā, tur tika izvirzīts galvenais mērķis uh, tātad, lai bankas eh, ar zinām piesardzību darbotos un lai jebkāds papildus risks tiktu nosakts ar papildinātu kapitālu. Tomēr šis standarts eh, atstāja dažas neregulētas jomas un taciņas, ko bankas varēja izmantot un apiet šo finanšu regulācijas prasību. Labs piemērs ir nepietiekams eh, bankas kapitāls, kas ir paredzēts riska pozīcijām, ko tā uzņems dažādos trēdiņu darījumos. Uh, pastāvēja uzskats, ka hipotēku kredīti var minimizēt šīs kapitāla pietiekams prasības. Uh, Vēl viens neatrisināts jautājums, neuzraudzīts jautājums bija atbilstoši Bāzēlas viens noteikumiem. Bankām nevajadzēja turēt nekādu kapitāla īstermiņa aizdevumu saistībām ar eh, termiņu līdz vienam gadam. Tas nozīmē, ka bankas eh, varēja īstermiņu parādzījumu pircējiem nodrošināt milzīgas aizdevumu summas eh, ar termiņu pagarināšanu līdz pat 364 dienām. Uh, un eh, to varēja tā ļoti nevainīgi saukt par vienkārši likviditātes eh, kredītlīnijām. Eh, bet, diemžēl, bankām nācās uzņemties atbildību par šīm kredītlīnijām tad, kad vairs nebija iespējams šīs parādzības tālāk, tā teikt, pagarināt. Un šis ārkārtīgi lielais neatmaksāšanas risks hipoteka aizdevumiem mm, nonāca pie krīzes. Vēl viena lieta bija ārkārtīgi populāra, un tas bija bezīpašnieku speciālās investīcijas schēmas SPV izmantošana. Uh, un uh, miljoniem hipotekāro parādu tur tika ievietoti. Un bankas, kad izveidoja un pārvaldīja šīs uh, sistēmas, tātad jautājums pastāvēja, vai tās vajadzētu konsolidēt vai nē. Atbildi izrietēja no ļoti neprecīza starptautis grāmatvedības standarta, ko uh, bija pieņēmuši finanses regulātori. Šajā gadījumā tas bija starptautiskais grāmatvedības standarts IAS 27, un arī atbilstošais uh, standarta interpretācijas standarts numur 12, kas radīja gal galā šo neskaidrību un problēmu. Tie, kas uh, izstrādāja šīs uh, schēmas, bija pietiekami zinoši Un auditori attiecīgi lēma, kā pašas uh, iestādes varēja lemt, vai konsolidēt šīs schēmas vai nē. Gal galā nekonsolidācija radīja vienu no lielākajām uh, šīs ēnu uh, banku darbības uh, daļām. Tā bija nes, nestabila struktūra, kurai nebija pilnīgi nekāda kapitāla uh, seguma un kur vajag sagrūt uh, smagos apstākļos. Un tas arī gal galā notika pieņēmums, ka bankas, kas sponsorēja šīs īpašās schēmas, ka tām nebija nekāda riska, Eh, tā bija tikai mirāža. Šo parādzīmju pircēji kas tos iegādājas referencēšanai, nekādā veidā neuzņēmās riskus attiecībā uz šīm uh, hipotekārām parādzīmēm. Un uh, bankas attiecīgi gal galā saskārās uz šo risku, kaut gan bankas tāpat laikā nebija devuši nekādas kontraktuālas garantijas. Es domāju, ka es uz pareizi norādu, ka šie piemēri parāda ļoti smagus regulācijas trūkumus, kuriem arī bija eh, katastrofiskas sekas. Eh, šis eh, faktors starp kapitāla un riska pozīciju, tātad šis līdzsvara rādītājs, bija izslīdējis no proporcionāliem apmēriem. Kapitāls bija zaudējis savu svarīgāko funkciju, un tas ir limitēt riska izplešanos. Šo neseno krīzi uh, radīja pārmērīgs eh, kredīta risks. Tā tad eh, parādījās ārkārtīgi daudz eh, parādzīmju bez seguma. Vēl jaunāk ir tas, ka šī pārvēršana vērtspapīros bieži vien radīja vēl sarežģītāku parādzīmju struktūru. Tika veikti vairāk kārtēji līmeņi un soļi šai pārvēršanai vērtspapīlos un tika izdomāti dažādi smalki nosaukumi šīm visām darbībām. Šie produkti kļuva arvien sarežģītāki, un tas viss pārsniedza pircēju spēju tos saprast. Iegādājāties šādus produktus, eh, pircējiem ir jābūt eh, tādā situācijā, lai viņi varētu veikt visizsmalcinātāko eh, izvērtēšanu šiem riskiem, bet tā vietā pircējus dezorientēja šo produktu it kā mm, kapacitāte, un viņi nesaprata, kāds gal galā ir gala risks, un viņiem nebija nekāda iespēja saprast, kas ir, tā teikt, reāls, un kas ir vienkārši tāda kā mirāža. Un tādā veidā viņi kļuva par uh, upuriem uh, šiem sliktās kvalitātes vērtspapīriem, un galvenokārt tie bija hipotekārie aizdevumi. Eh, Jā, eh, jebkuram eh, jāsaprot, ka ir, jebkuram parādam jābūt saktam ar līdzekļiem. Kā šāda, tā teikt, krāpniecība varētu turpināties gadiem ilgi, atbildi ir vienkārša. Šo hipotekāro kredītu radītāji ASV nebija pietiekami regulēti. Šī finanšu krīze pilnīgi noteikti bija dzimusi ASV. ASV līmeņa regulējošo standārtu trūkums un arī efektīvas finanšu uzraudzības trūkums noveda pie tādas milzīga līmeņa bezatbildīgas darbības, kāda nekad nav pieredzēta. Skatoties no ASV eh, šo hipotekāro ķīlu radītājiem, viņiem nevajadzēja izvērtēt šo aizdevumu risku, jo tos varēja ļoti ātri izņemt savus, savus bilants un eh, nodot citiem vērtspapīru pircējiem. Uh, Ja mums jebkad atkal notiks šī pārvēršana vērtspapīros, tad jāsaka, šobrīd tā ir pilnīgi mirusi, absolūti, un uh, mums ir jākoreģē šie perversie stimuli šo parādu vērtspapīru izdevējiem, un lai viņi atbilstoši izvērtētu un pārvaldītu uh, šo kredītu segumu. Visi galvenie tirgus dalībnieki, gan šo parādzīmu izdevēju un arī viņu palīdzētāji, viņi visi ir ļoti stingri jāregulē. Finanšu tirgos regulācija ir vienīgais efektīvais instruments, lai uzliktu ierobežojumus cilvēku darbībai un rīcībai, it īpaši uh, visbīstamākajā formā, ko sauc par uh, mantrausību. Šis uh, skumjais uh, vērtspapīros pārvēršanas stāsts nebūtu pilnīgs bez kredīta reitinga aģentūrām, kas uh, arī bija bezatbildīgas. Tās pārāk augstu novērtēja, nenovērtēja drīzāk šo sistēmisko risku matemātiskie modeļi darbojās uz pieņēmumu, ka katrs šis risks ir neatkarīgs. Un tika uzskatīts, ka ja viena institūcija bankrotēs, tā neietekmēs citas, bet pašreizējā krīze ir parādījusi, ka šis optimistiskais pieņēmums absolūti nebija pamatots. Vēl viens ļoti svarīgs jautājums ir uh, nekontrolētais kredīta atvasināto produktu tirgus, kur produkti tika tirgoti un ar kuru palīdzību it kā tika mazināts risks, ierobežots risks, ir ja tīpaši šie neatmaksātie kredīti tika apmainīti. Uh, Šī kredītu apmaiņa ir īpaši uh, eh, populāra apdrošināšanas biznesā, un uh, atkal šī darbības sfēra netika regulēta. ASV valdība glāba vienu no galvenajiem spēlētājiem šajā tirgu, un tā bija apdrošināšanas kompānija AIG. Ja ASV valdība to nedarītu, tad starptautiskā finanšu sistēma burtiski vienas dienas laikā būtu sabrukusi. Ir steidzami nepieciešams pieņemt jaunu regulējošo režīmu, lai tiktu galā ar šo ārkārtīgi destruktīvo spēku, kāds varētu būt šajā ķēdes reakcijā, kas varētu pilnīgi iziet no kontrolas. Pēc uh, Lehman Brothers uh, sabrukšanas bija pilnīgi skaidrs, ka neviena cita banka, kur uzskata par sistēmisku, nedrīkst vairāk sabrukt, jo tas nenovēršam novedīs pie visas finanšu sistēmas sabrukuma. Uh, kaut kas, ko bieži vien apraksta ar frāzi uh, Uh, pārāk liels, lai bankrotētu. Radījās milzīgs morāls uh, risks visā šajā sistēmā, un mums ir jārūt tagad veidi, kā mēs varētu pārvaldīt Eh, šo eh, ārkārtīgi sarežģīto problēmu. Ir daudz diezgan loģisku priekšlikumu, vai nu tie ir dzīvot spējīgi, tas vēl ir jāizanalizē un jāskatās, bet eh, par tiem noteikti ir jādebatē. Es personīgi esmu pār to, ka ies, ieviestu īpašu režīmu un dot iespēju likvidēt bankas, kuras ir pārāk problemātisks, jo uh, Ja viena liela banka bankrotē, ja to pārvalda atbildīgā veidā, tad arī problēmu var novērst. To visu var organizēt tikai starptautiskā līmenī, jo eh, lielākā daļa sistēmisko institūciju darbojas globāli. Kas mums ir nepieciešams? Ir nepieciešama starptautiska vienošanās par tādu uh, režīmu, un es zinu, ka uh, Eh, tas pagaidām ir tikai sapnis, jo pēdējo 50 gadu laikā ir skaidri redzams, ka valstis nevēlas uh, pakļaut eh, šai maksātspējas regulācijai savas intereses, dāmas un kungi. Uh, mēs esam pieredzējuši tādus uh, smagus periodus, un vienu tādu mēs nu pat pieredzējām, un tā tas droši vien turpināsies. Mēs kā regulātori nedrīkstam vairāk ilgāk gaidīt un skatīties, kā tirgus uh, uh, attīstīties, bet mums ir jānodrošina cieša uzraudzība. Un, ja atkal parādās kādas sīmes, ka banku institūcijas uzņems pārmērīgus riskus, mums ir skaidri un gaiši jāizņem uh, attiecīgais instruments un jārīkojas, un uh, tādā gadījumā Eh, rezultāts būtu kontrolējams. Un es gribētu šeit eh, citēt vienu ļoti slavenu vācu dzējoli, ka trakums ir īs, bet eh, nožēlošana ir ļoti gara. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, Sanjo kungs, par šo paškritisko uh, prezentāciju. Uh, Es eh, labprāt eh, dotu vārdu nākamajiem diviem runātājiem, pirms ķersimies pie jautājumiem. Nākamā būs Betīna Korves Vunderere, galvenā finanšu ierēdne uh, eh, Alianses Spā Itālija. Jā, labdien, priekšsēdētāji, labdien, klātesošie saka runātāja. Un ļaujiet man sākt komentārus ar tādu īsu ievādu finanšu krīzes iemeslos, kas pārvērtās par tādu visaptverošu ekonomisku krīzi. Tātad nepietiekama kontrole izraisīja pārmērīgu līdzsvarošanas instrumentu izmantošanu, un šī līdzsvarošana noveda pie paliela pārmērīgas likviditātes un likviditātes plūsmām starp bankām un finanšu iestādēm, un tā rezultātā sekas uh, nepietiekami norvērtēja ne reglamentētāji, ne arī citas ieinteresētās puses. Te mēs redzam, ka pārmērīgu likviditāti izraisīja gan centrālās bankas, jo īpaši ASV, gan arī valdības, un te ir runa par valsts pārādiem, budžeta deficītiem. Dažās valstīs bija vērojama nepietiekama reglamentējošā vide. Es labprāt atgādinātu, ka, piemēram, ASV tikai aptuveni 25% finanšu institūcija bija pakļautas šim, šai, šai finanšu regulējošai videi, un to minēja jau Sanjo kungs. Bet, manuprāt, tas ir jāuzsver vēl un vēl. Tāpat arī bija pārāk liela paļaušanās uz matemātiskiem modeļiem, bija interešu konflikti, kas izraisīja nepietiekamu riska novērtēšanu no reitingu aģentūra puses, un man jāpiemina arī nepārskatāmie un nepietiekami saskaņotie grāmatvedības standarti, kas, kur dēļ daudzos gadījumos notika tāda uz cikliskumu orientēta rīcība. Tagad es pievērsīšos vēl vienai svarīgai daļai, kuras gribētu īsumā komentēt, proti krīzes galvenie iemesli ir jāsasaista arī korporatīvā finansējuma jomu, piemēram, nepietiekama aktīva pārvaldība un arī atbildības pārvaldība, e, nekustamo īpašumu ķīlu tirgus ASV eh, pierādīja, ka pastāv nepietiekama cenu noteikšana un, eh, un risku analīze. Arī īstermiņa kompensācijas eh, schēmas bija nepietiekams, un man ir jāuzsver arī nepietiekamo kompetenci no riska pārvaldītāju puses un arī nepakļaušanos noteikumiem no finanšu institūciju puses. Uh, bet ir jānorāda arī, ka pārāk daudzi tirgus dalībnieki meklēja, centās gūt mēģi, iespējami lielu peļņu un nepietiekam novērtēja riskus, kas ar, tiem, kas ar šo peļņu bija saistīti. Man ir jāteic arī, ka joprojām pastāv patērētāju organizācijas, kas mēģina uh, veicināt uh, gūt lielāku peļņu par mazākām cenām. Uh, un viņi nevienmēr pietiekami novērtē riskus. Mm, tagad eh, daži vispārīgi apsvērumi. Mēs esam novērojuši to, ka finanšu nozares dažādās valstīs tika skartas diezgan atšķirīgi, un to var redzēt pēc garantēto sanāciju procentuāliem rādītājiem un arī pēc IKP rādītājiem, kas uh, reizēm šie rādītāji bija mazāki par 2%. Un uh, Eiropas Savienības apdrošināšanas sektors izrādījās stabilāks par banku sektoru, un arī dažādas kompetences jomas un finanšu reglamentēšanas kvalitāte uh, bija, pie, bija vainojama šajās atšķirībās. Un uh, tagad parunāsim par regulējošiem instrumentiem Es gribētu viņus kategorizēt četrās grupās, proti uzraudzības eh, principos un organizācijā, kvantitatīvajos maksātspējas eh, priekšnosacījumos un prasībās eh, patērētāju un investoru aizsardzībā un korporatīvajā pārvaldībā, kas ir otrais pīlārs. Manuprāt, finanšu krīze ir parādījusi, uh, ka ir svarīga spēcīga saskaņošana Eiropas līmenī, un Eiropas uzraudzībai ir jābūt cieši saistītai ar uzraudzību dalību valstu līmenī. Uzraudzības pamatā ir jābūt principiem. Ko es ar to gribu teikt? Proti, pārāk burtiska grāmatvedības standartu interpretēšana var izraisīt uz cikliskumu orientētu uzvedību, kas savukārt veicina krīzi. Un manuprāt, uzraudzības principos jāņem vērā arī acīm redzamās atšķirības starp banku un apdrošināšanas sektoru biznesa modeļiem. Mums ir vajadzīga uz, efektīva uzraudzība bez birokrātijas un bez nesaskaņotām ziņošanas prasībām. Ta, tālāk ir jāteic, ka uzraudzības principus iespējams interpretēt kvantitatīvos maksātspējas uh, priekšnoteikumos. Un uh, te ir jāuzdod daži jautājumi par šīm kvantitatīvajām maksātspējas prasībām. Proti, vai eh, kapitāla pietiekamības dati bija pietiekami labi atspoguļoti, novērtējot tirgus riskus, vai bija pastāvīga uh, stresa un riska pārbaude attiecībā uz likviditāti, vai vajadzēja e, pārbaudīt dažu aktīvu grupu e, tiesīgumu uz e, rezervi un kapitāla segumu, un arī vai ir vajadzīga striktāka reglamentācija, lai ierobežotu pārmērīgu īstermiņa refinansēšanu ilgtermiņa kredītu gadījumā. Tomēr, strādājot pie konkrētām atbildēm uz šiem jautājumiem, mums ir jānodrošina pietiekams līdzsvars starp eh, kapitāla prasībām un nepieciešamo eh, starptautiskā līmenī iestāžu ilgtermiņā eh, sadarboties spēju un savietojamību. Un vēl, runājot par uzraudzību, jārunā arī par patērētāju un investoru aizsardzību. Te runa par uh, izstrādājumu pārskatāmību, arī par pietiekamību, eh, ir, ir pietiekami jāizvērtē risks, un tas attiecas uz visiem izstrādājumiem, ņemot vērā to, ka eh, ķīlu instrumenti ir ļoti svarīgi finanšu instrumenti, arī jāuzrauga reitingu piešķiršanas aģentūras, kā šajā gadījumā izvairīties no in interešu konfliktiem, kā nodrošināt novērtējumu modeļu pārskatāmību, kā panākt, lai šīs reitingu aģentūras darbotos pietiekami prasmīgi. Runājot par pasākumiem, kas vajadzīgi patērētāju aizsardzības e, veicināšanai, e, jāteic, ka arī patērētājiem jāsaprot, ka peļņa, kas ir augstāka par vidējo, ir saistīta arī ar riskiem, kas ir lielāki par vidējiem. Uh, Runājot par korporatīvo pārvaldi finanšu institūcijām, esmu droša, ka mums ir jāpa, jāpastiprina risku pārvalde un uh, pakļaušanās noteikumiem finanšu iestādēs. Uh, Risku pārvaldībā ir jākļūt, jākļūst par daļu no organizāciju pamatstruktūras, un ko es ar to gribu teikt? Eh, risku pārvaldība nedrīkst būt tāds ziloņkaula tornis, kas nodarbojas ar smalkiem matemātiskiem modeļiem un kuru rezultāti izpaužas tikai uz papīra. Risku pārvaldībai ir jākļūst par kultūru, ku, kas, kurā balstās jebkurš lēmums visā organizācijā. Mums ir vajadzīgas arī pārskatāmas un viendabīgas uh, grāmatvedības prasības, uh, lai veicinātu risku tādu starptautisku novērtēšanu. Te ir jārunā arī par kompensācijas vadlīnijām un principiem. Mums ir jānodrošina, ka tie ir pārskatāmi, saistīti ar riskam pielāgotiem datiem, ir jāņem vērā arī vidējā termiņa mērķi un arī atliktās, ja pagarinātās kompensācijas sistēmas. Manuprāt, korporatīvā pārvaldība ir jābalsta kopīgās ētiskās vērtībās, un te mums ir atkal jārunā par korporatīvo vadību un līderības vērtībām, kurā, kura pamatā ir kopējās ētiskās vērtības. Uh, Būtībā, rezumējot manus apsvērumus, mums ir vajadzīga saskaņotāka un pielāgotāka uzraudzība Eiropas Savienības līmenī, finansiāla maksātspējas uzraudzība un patērētāja aizsardzība jāīsteno saskaņotā veidā, korporatīvās pārvaldes pamatā ir jābūt ētiskām vērtībām un, manuprāt, te ir labs piemērs mūsdienās, ir vajadzīgs nepārtraukts dialogs starp uzraudzības iestādēm, politikas lēmumu pieņēmējiem un finanšu iestādēm. Paldies! Jā, paldies! Paldies arī, ka ievērojāt laika uh, grafiku. Tagad ķersimies pie pēdējā runātāja šajā sadaļā, Tomas Vīzera. Uh, paldies, priekšsēdētāji! Es izteikšos diezgan īsi, jo es negribu atkārtot to, ko jau teica daudzi mani kolēģi. Šķiet, ka uh, mēs esam diezgan uh, viensprātis par daudzām lietām, bet sāksim varbūt ar galveno, proti, cik lielā mērā finanšu uzraudzība, uh, te, te, cik lielā mērā te neizdevās novērst krīzi. Es šeit gribētu vilkt paralēli un uzdot retorisko jautājumu par to, cik lielā mērā policijas un satiksmes noteikumiem neizdodas eh, novērst eh, satiksmes negadījumus uz ceļiem. Protams, ka tiem ir liela loma, bet šeit ir svarīgs arī vadītājs. Eh, no šodien dzirdētā kļūst skaidrs, ka ļoti daudz cilvēku uzskata uzraudzību un reglamentēšanu globālā līmenī un arī Eiropas līmenī par nepietiekami pielāgotu globalizētā tirgus reālajai situācijai, proti eh, tie neatbilda kompleksiem izstrādājumiem un arī neuzraudzītajiem izstrādājumiem un nereglamentētajiem tirgus segmentiem. Bieži vien problēmas bieži vien nereglamentētie tirgus segmenti un neuzraudzītie izstrādājumi bija sekas eh, rīcībai, kas bija vērsta pret uzraudzību. Un eh, runājot par krīzes radītajām sekām, ir svarīgi saprast arī, kā turpmāk virzīt šo reglamentēšanu analītiķu domas atšķirās, bet ne, ne ļoti lielā mērā. Un viņi domā, ka uh, reglamentēšana un uzraudzība ir saistīta ar uh, notikumu virkni, uh, garu notikumu virkni, un es uzskatu, ka monetārā politika arī piedara šai ķēdēji. Un uh, Un tikai ar visiem šiem faktoriem kopā uzraudzība un reglamentēšana spēj spēlēt savu lomu. Un eh, es arī eh, redzu pārvēršanu vērtspapīros nedaudz eh, atšķirīgā gaismā. Es, es neuzskatu, ka tā ir slikta lieta, bet pastāv risks, ka mēs ar to pārspīlēsim. Šai parādībai ir pozitīvi aspekti, bet ja mēs to kontrolēsim pietiekami, tā var palīdzēt uh, riska mazināšanā ļoti pozitīvā veidā. Ja mēs to nepietiekami pārvaldīsim, tad, uh, tad, tad uh, tā palīdzēs tikai pasliktināt situāciju. Runājot par uzraudzības problēmām, un arī to jau minēja iepriekšējie runātāji. Uh, te ir jāteic, ka uh, ja katra atsevišķā banka būtu labi uzraudzīta, arī visas bankas kopumā būtu labi uzraudzītas, un arī visa finanšu sistēma būtu labi uzraudzīta un tādējādi droša. Un tas acīm redzami nenotika riski sistēmās acīm redzami mēs nebijām pietiekami sagatavojušies rēķināties ar faktu, ka riski sistēmās bija kaut kas vairāk par atsevišķu iestāžu un institūciju uh, risku summu. Ta, tas, tas nav tā, situācija ir sarežģīta, tie nav matemātikas pamati, tā jau ir augstākā matemātika, ko mēs īsti labi neizprotam. Bet tajā ir elementi mm, no augstākiem plauktiņiem. Mm, ir arī iespēja, ka riski rodas no kolektīvās rīcības, un mm, uzraudzītāji to nespēja īsti labi modelēt, un reglamentētāji to nespēja novērst. Mēs varam tikai amortizēt šos riskus un mēģināt novērst uz cikliskumu orientētos efektus, taču šī parādība nekur nepazudīs, jo te nav runa par individuālo uzvedību, bet gan par kolektīvo rīcību. Reiz es atceros, es eh, vadīju SAO komiteju par finanšu tirgiem un eh, komitejas dalībnieki ļoti priecājās par to, uh, ka risks bija izzudis no finanšu sistēmas. Es viņiem jautāju, kur tad tas risks pazuda. Viņi teica, tagad riskē investori un viņi nav finanšu sistēmas daļa. Tā bija kļūda numur viens, divi un trīs vienlaicīgi. Varbūt kaut kādā ziņā risks bija pārgājis uz privāto sfēru, piemēram, attiecībā uz pensiju fondu izstrādājumiem, bet patiesībā risks joprojām bija sistēmā. Un, un uh, cilvēki to vienkārši neattiecināja uz sevi. Uh, tas bija afortiori bīstami, jo mēs mēdzām pirms diviem, trim gadiem uzskatīt, ka atsevišķu riska komponentu mijiedarbība uh, mazina risku, izlīdzina asās šķautnes, bet acīm redzami notika pretējais. Un turpmāk savā darbā, un darbs notiek, mums vajadzēs risināt tādus jautājumus kā līdzsvarošana, risku pretsvarošana, ri, risku miedarbība ar reālo ekonomiku, un tas kā tie ietekmē finanšu dinamiku finanšu sistēmās. Man ir jāteic, ka risku pārvaldība finanšu iestādēs cieta neveiksmi, un tā šobrīd ir aktuālā mantra. Mums ir jāpalielina korporatīvās eh, pārvaldības kvalitāte, tas, protams, ir tā, bet eh, tas viss paredz arī to, ka ir vajadzīga labāka noteikta riska pārvaldība. Jautājums, kas mums ir jārisina sīkāk, ir, kāpēc, sistēmā, kāpēc risks sistēmā bija tik liels, un te ir runa par cēloņu sakarībām, kas, manuprāt, ir saistītas ar monetāro politiku, ar pārāk lielas likviditātes nodrošināšanu. Tas nebija tikai Vācijā, Francijā, Eiropā, tas notika globāli. Un šīs pārmērīgās likviditātes dēļ, ar kuru mēs arī šobrīd esam spiesti sadzīvot, Uh, nebija pietiekami daudz projektu, un finanšu sistēmas dalībnieki riskēja pārāk daudz. Un uh, riska pārvaldība finanšu sistēmā ir vajadzīga, bet uh, tas nav vienīgais darāmais darbs, un tas nepalīdzēs mums izvairīties no nākamās krīzes, ja mēs vispār tiksim laukā no šīs. Runājot par jau tagad notiekošo Eiropas līmenī, tiek pieliktas lielas pūles, un jūs to šajā institūcijā noteikti jau zināt. Uz uzraudzības jautājums ir aktuāls arī Laras ieziņojumā. Tur ir runa gan par mikro, gan par makroekonomikas jautājumiem. Mēs esam daudz dzirdējuši par kapitāla prasībām, un te mēs atkal atgriežamies pie tā, cik augsts risks un cik liela likviditāte ir sistēmā. Uh, Mums eh, savā ziņā ir vajadzīgs. Ir, ir vajadzīga eh, kapitāla plūšana uz ekonomiku, Bet uh, likviditātes prasības tika minētas, grāmatvedības uh, noteikumi arī ir ļoti augstu prioritāšu sarakstā debatē. Un 39. standārts arī šobrīd ir ārkārtīgi aktuāls. Krīža pārvaldība, Eiropas uh, līmeņa iespējas, liecina par to, ka mēs bijām ļoti labi sagatavoti, bet, diemžēl, ne īstajai krīzei. Mums bija ļoti skaists saprašanās memorands ar 142 parakstiem. Šķiet, ka mēs bijām labi sagatavojušies vienas pašas finanšu institūcijas neveiksmē, bet mēs nebijām gatavi šādai sistēmiskai krīzei. Un eh, tāpēc eh, Tāpēc tas, kā šī krīze skāra monetāro savienību, mēs tam nebijām gatavojušies. Un mums ir, mums ir jāpārskata savas eh, sistēmiskās krīzes pārvaldības iespējas, un te ir jārunā arī par garantijas sistēmām, maksātnespēju un citām lietām. Patiešām finanšu reglamentēšana un uzraudzība cieta neveiksmi krīzes novēršanā Mums neizdevās arī mazināt krīzes eh, ietekmi. Mēs, eh, mums jāsacina, ka eh, deglobalizācija šeit nebija īstā atbilde, sarežģītuma mazināšana arī nē. Un ko tad mēs īsti varam darīt? Mēs varētu paplašināt reglamentēšanas perimetru, arī uzraudzības aptvērumu, uh, Mums ir jāveic ļoti sīka un piesardzīga analīze par to, kā mēs varētu izvairīties no reglamentācijas problēmām turpmāk, kurām bija liela loma gan mazās, gan lielās valstīs. Šobrīd nav laika tajā iedziļināties, bet tas bija svarīgs faktors. Un es vēlos arī vērst jūs uzmanību uz pavisam jauno diskusiju par to, vai mums draud pārmērīga regulācija. Es teiktu, ka tas ir atkarīgs no tā, kā jūs to uztverat. No no, no, no regulēto iedzīvotāju skatu punktu es teiktu, ka mums draud pārmērīga reglamentēšana, bet ja mēs raugāmies no makroekonomiskās analīzes eh, viedokļa, pastāv gan pārmērīgas, gan nepietiekams reglamentēšanas riski. Un te vajadzētu veikt ekonomisku analīzi, lai mēs nodrošinātu to, ka mums ir sistēma, kas ir savstarpēji saskaņota un funkcionējoša. Uh, Jā, pareizi, man tiek norādīts uz pulksteni, bet es jau pabeidzu savu sakāmo. Paldies! Paldies! Tagad uh, lūkšu kolēģis uzdot jautājumus, un mēs rīkosimies sekojoši. Sākumā divi tautas partijas deputāti, kas vēlas uh, izteikties. Uh, Himners kundze un. No Otmārta nav jau jāuzdod vienmēr jautājumu. Labi, labi tad Otmārs, Do, Danuta un Otmārs. Have, yeah, I... Paldies! Es tikai gribēju teikt, ka fakts, ka mēs neparedzējām un nenovērsām krīzi, mūs eh, globāli, jāsaka, noliek tādā diezgan labā situācijā mums nevajadzētu no, par to kaunēties, bet tas, lai mēs nekad krīzi nepiedzīvotu, tas nākotnē nav uh, iespējams. Bet, protams, izvairīties no šāda dziļuma krīzēm būtu ļoti svarīgi. Bet es domāju, ka mēs nezinām īsti labi, vai tas ietvers, ko mēs tagad radīsim, vai tam būs uh, ietekme un reāli rezultāti. Mēs pat nezinām, kad mēs šo ietvaru apstiprināsim. Mēs nezinām, kā mums veiksies ar šī jaunā tiesiskā ietvara īstenošana. Mēs nezinām, vai dalība valstīs tiešām notiek pārdomas par to, vai nepieciešamas kādas papildus nacionāla līmeņa reformas. Mēs īpaši daudz nezinām par korekcijām, kādas notiek finanšu institūcijās, uh, jo būs nepieciešams korekcijas, lai pielāgotos jaunajai eh, sistēmai, bet tāpat eh, nepieciešams dažādas pielāgošanās citiem procesiem. Tā tad ir ļoti daudz neskaidrību, un mana sajūta ir tāda, ka ļoti svarīgi būtu ņemt vērā to, lai visas šīs eh, pielāgošanās tiku attiecināts arī uz fiskālajām nodokļu stratēģijām Kā es teicu, ir ārkārtīgi daudz neskaidrības tam visam apkārt. Jautājums ļoti vienkāršs. Ko jūs domājat tīri par laika faktoru? Kad mēs būsim atkal atgriežušies un nostiprinājušies tādā normālā situācijā? Tātad, kad viss būs atkal normāli, ņemot vērā visas neskaidrības? Tomas Mans. Jā, finanki. Jā, paldies. Jautājums Saņo, jūs runājat par Šveicas sieru regulēšanas jautājumiem un teicāt, ka ir daudz tādu e, iespēju izvairīties no noteikumiem, ir riski, kā arī sabiedrības ir tādu, kā lai saka, e, mērķi izvairīties ir dibinātas, e, jūs runājat par caurskatāmības trūkumu un pircēju maldināšanu. Bet kā tad pārdevēji arī zina, ko viņi pārdod? vai viņiem vispār ir iespēja, eh, teiksim, labi būt izma, izma, iz, informētiem un arī pircējiem labi informētiem. Tagad Bāfin jautājums. Jūs teicāt, ka nebija pietiekams personāls un nebija nopietnas attieksmes, bet ko nozīmē nopietna attieksme? Vai ir iespēja uh, domāt citādi, jo mēs domāju, ka, m, domājam, ka Bafin var ļoti daudz ko izdarīt. Pirmais jautājums vīzar kungam un otrais otram runātājiem. Paldies, priekšsēdētāji. Tas eh, piemērs, ko es izmantoju sākumā, bija eh, par eh, policiju un satiksmes noteikumiem, ka tie varētu novērst visas nelaimes nākotnē un ka tās varētu palīdzēt man izvairīties no tā, ka es braucu pārāk ātri zināmas gadījumos un, ja es uh, ticētu, ka viņiem ir ārkārtīgi efektīvas sistēmas, teiksim, Austrijā, tad es uh, nekad nesāstos pie stūras eh, dzēres eh, un braukšu uzmanīgi, bet tomēr nelēms gadījuma risks paliek. Prasīt, lai regulātori un uzraugi izveidot vidi, kurā nebūtu nekāds stress, nekādi satricinājumi un risks, tas vienkārši nav iespējams. Bet šis jaunais ietvers, ko mēs apsveram, vai tas radīs vidi, kuru mēs varētu uzskatīt par drošāku? Domāju, ka pēc ārkārtīgi uzmanīgas analīzes, jā, tā varētu teikt, jo Eh, daži rezultāti būs. Tiks izveidota saikne starp mikro un makro bāzēt uzraudzību. Tāpat arī būs vairāk Eiropas, tādā ziņā, ka jūs visi ļoti labi zinat, kā dodot lielākas eh, pilnvaras eh, uzraudzības iestādēm, tomēr jāsaprot, ka nekas nav perfekts un ka ir zināmi konstitucionāli, eh, teiksim, rādītāji vai principi, par kuriem tālāk mēs nevaram aiziet. Priekšnosacījums, protams, arī ir tāds, ka sadarbība globālā līmenī ir jāstiprina, jo, ja jo, jo Eiropas, pie Eiropas robežām finanšu riski un produkti neapstājas. Ko mēs vēl varētu darīt? Mēs varētu censties izsakot atpakaļējošā gaitā tos riskus, ko es pats esmu pieredzējis eh, pēdējā laikā novērojis, un tas ir renacionalizācija finanšu tirgos. Kātad Eiropas finanšu tirgus, kāds mums bija pirms pāris gadiem, šobrīd ir daudz sašķeltāks nekā tas bija pirms diviem gadiem. Tā tad mums ir šis pulkstenis, tā teikt, eh, jāaiztina atpakaļ un jāskatās, kā mēs varētu šos finanšu tirgus nostādīt spēcīgākā situācijā. Tātad mikro un makro uh, uzraudzība ir jāveic, un tad mēs būsim labāk gatavāki nākošai krīzē, kas kaut kad pienāks. Nākošais runātājs, Saņēkungs, jā, es pilnībā piekrītu uh, Pafina kunga teiktajam. Es uh, varu garantēt, ka būs ļoti spēcīga uzraudzība, kamēr vien es dzīvošu. Man, eh, manā prezentācijā nepietika laika, un es nevarēju detaļās iedziļināties visos fundamentālos jautājumos, bet te mēs tomēr nonākam pie fundamentāli svarīga punkta. Es eh, aprakstīju starptautiskos rezolācijas eh, noteikumus, kuros ir kaut kādas problēmas. Visur pasaulē ar ļoti maziem izņēmumiem šie noteikumi tika ieviesti. Uh, konkrētās institūcijās, ja citiem vārdiem sakot, uh, bija zināma cauruma iespējas, tā teikt, izvairīties, un tos konstatēja tikai tad, kad viss jau bruka kopā, bet visi šie trūkumi principā arī tika apzināti un pieņemti. Gribu atgādināt, ka krīze eksplodēja tieši apmēram trīs gadu desmitgades pēc eh, ārkārtīgi smagas deregulācijas, kad uzraugiem un regulātoriem vajadzēja smagi pavad, pamatot jebkuru rīcību, kas kaut kādā veidā um, tālāk virzīt šos starptautiskos standartus. Un eh, bija ārkārtīgi smagas cīņas ar politiķiem, ja nacionālā likumdošanā tika ierosināts pēc kādu soli tālāk. Es eh, šeit tagad nevainoju likumdevējus, regulātors, bet uh, Tāds bija, tāda bija šī situācija, tā vienkārši tas bija. Kāda bija patiesā problēma tam visam apakšā, un es to gribētu tagad minēt, vismaz dažos teikumos, reālā problēma uzraugiem, un tātad tiem, kas e, reāli darbiņ šo uzraudzību, bija tīri zināšana informācijas problēma. Es aprakstīju šīs krīzes cēloņus, e, šo detonātoru, e, kas bija hipotekārie aizdevumi ASV un ko mēs tagad saucam par tādiem kā toksiskiem, toksiskiem atkritumiem. Un uh, tas bija apmēram 1,1 uh, miljārdi eiro apjomā. Mēs nu, uzraug ļoti uzmanīgi raudzījāmies uz šo makro līmeni, tātad kādas ir pasaules mēroga problēmas. Es uh, pats darbojos ESFS Un uh, visās mūsu sanāksmēs mēs pārunājām stundām ilgi, kāds uh, ir uh, starptautiskais finanšu potenciāla trauslums, kādas potenciālas krīzes varētu būt. Mums bija daudz, tā teikt, uh, radar ekrānu, un viena lieta, ko mēs palaidām garām, bija šī hipotekāra aizdevuma ASV, un personīgi man jāsaka, tā kā es biju visu šīs vētras vidū, uh, Un internetā jūs varat atrast visu, uh, pat, teiksim, gadiem pēc tam, ka kāds kaut ko ir brīdinājis. Es neesmu šāds brīdinājums nekur internetā atradis. Mums ir milzīga informācijas problēma par uh, lietām, kas ir notikušas uh, kaut kad agrāk. Un es, godīgi sakot, nezinu, kā to risināt. Socialisten. Tagad sociāldemokrāti. Divi kolēģi var izteikties, vai vēl kāds vēlas ko teikt? Koferācija kungs. Grācija, prezidente. Vi... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, esmu satraucies par šo jautājumu. Un ļoti gribētu uzzināt runātāju viedokli. Mēs uh, Domājam, ka tie risinājumi, kas tagad tā ļoti pamatīgi tiks uh, izskatīti, ir, nu, skatām tā, tā, tā kā trīsstūrī. Politika, regulēšanas ies, iespējas un bankas, jeb, nu, finanšu institūti, tā var teikt, finanšu iestādes. Uh, Bet uh, kaut kas taču šeit pietrūkst šajā kontekstā, proti ceturtā puse. Tie ir izmantotāji, tie ir uzņēmumi, atsevišķas personas, mājasaimniecības. Un attiecībā uz regulēšanas noteikumiem. Vai mums nevajadzētu paraudzīties, lai būtu šā, šī atgriezniskā saita ar izmantotāju? tos vajadzētu tā plašāk jā, ievērot visā pasaulē, bet nu īpaši Eiropā. Šeit ir uh, sistēma, kas ir plānota, bet tā sāk darboties tikai tad, ja ir krīze. Es domāju par dažām bankām, piemēram, manā valstī. Mēs uh, runājam par izmantotājiem, priekšsēdētājs par izmantotājiem. Varbūt, ka jūs varētu, Koruskundze, uzreiz atbildēt, un pēc tam viens no um, diviem runātājiem varētu arī papildināt šo atbildi. Uh, that... Uh, Jā, paldies atbildot uz šo jautājumu. Gribētu teikt, ka tā ir, ka mēs ļoti daudz vēršam uzmanību uz šo trīsstūri, ko jūs minējāt, un uh, daļa patērētāju bieži vien ir atstāta ārpus tā. Problēma ir tāda, ka ir ārkārtīgi liela dažādība patērētāju pusē. Ir, eh, teiksim, kādas patērētāju organizācijas, bet nav tik eh, ļoti organizēta šī, neteiksim, trīs stūra, bet četru stūra daļa, lai tik tiešām apkopotu eh, šīs konkrētās grupas intereses Manuprāt, to ir svarīgi ņemt vērā. Un, uh, manuprāt, tas, ko dara patērētāju organizācijas, ir pareizi, bet domāju, ka patērētāju aizsardzībai gal galā būtu jau jābūt iestrādātai šajā uzraudzībā. Tāpēc es uh, negribētu pieredzēt tādu situāciju, kad mēs uh, izveidojam ceturto pīlāru teiksim, izvērtējot un izstrādājot uh, modeļus un izvērtēšanas kritērijus, bet uh, patērētāja aizsardzībai būtu jābūt iestrādātai jau šajā uzraudzības darbā. Un iespējams, ka intensīvāk tieši būtu jāstrādā pie šī jautājuma vārds Sanjakungam. Jā, paldies! Ārkārtīgi svarīgs jautājums patērētāja aizsardzība ir tam visam tāda zinām ironiska pieskaņa, ko es eh, tādā ciniskā veidā varētu pateikt sekojoši. Dažas no institūcijām, kas eh, līdzdarbojās šajās pirkšanas pārdošanas schēmās, viņiem bija nepieciešama patērēt aizsardzību, un, jo viņi nesaprata produktu. Tā tad uh, eh, tie ne tikai mazumtirdzniecībā iepērkošies patērētāji, kam jābūt pasargātiem no bristamiem produktiem. Un, kā es teicu, eh, šīs krīzes ietvaros eh, neviens, tā teikt, individuāls eh, klients nav cietis, bet tās ir institūcijas, kas ir sagušas visus šos zaudējumus. Un, uh, Vēl viens ļoti svarīgs aspekts, par ko būtu jāpadomā likumdevējiem, ir tāds, ka produkti, es šeit nesaukšu vienu konkrētu produktu, bet eh, šie produkti no sistēmiskā riska viedokļa ir ārkārtīgi bīstami, un jo bīstamāki tie ir, jo mazāk tirgus dalībnieki šos produktus saprot, bet tāpat laikā viņiem tiek ļauts tos pirkt. Un eh, tas rada ārkārtīgi sarežģītu jautājumu nonākat pie punkta, vai mēs tik tiešām gribam ierobežot tirgus dalībnieku brīvību līdzdarboties šajā tirgu. Udo Bulmana kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Šis parlaments a, tagad. A, sāk veidot likumdošanu jaunai uzraudzības struktūrai un diskutē ar padomu par pareizo sabalansētību un par jautājumu, cik daudz Eiropas jābūt jaunajā struktūrā vai cik daudz kompetences jādala ar dalību valstīm un kopumā, kā šāda Eiropas sistēma ar dažādām funkcijām var uh, iejaukties uh, šajos darbos. Es gribētu jautāt ekspertiem, vai jūs saskatāt, ka komisijas priekšlikumā jau ir šī pareizā sabalansētība atrasta? Jūs redzat, ka parlaments grib tādu angažētāku kursu. Es gribētu uh, zināt jūsu viedokli, uzzināt jūsu viedokli par uh, riskiem, par to, vai nav vajadzīgs lielāks kompetences līmenis, kas risku situācijā varētu tikt izmantot un būtu nepieciešama. Nu, es ļoti gribētu zināt, kā jūs domājat. Tā tad vīzarkungam pirmais jautājums. Nu, mums tūlīt sāksies otra uh, darba kārta, un tajā varēsim. Mēs tieši ar šiem jautājumiem um, nodarbosimies ar to, kādi modeļi ir rītdienai. Jā, bet es negribu viņus, šos interesantos runātājus palaist projām, viņi ir tik ļoti kompetenti. Es gribētu zināt, kāds ir viņu uh, viedoklis par šiem jautājumiem. Jā, paldies, protams, kā ekonomikas un finanšu komitejas uh, dalībniekam man ir zināma institucionāla emocionāla piesaikne tiem tekstiem, ko mēs esam iesnieguši padomē un kurus arī Ekofina padoma apstiprināja. Tā ka varbūt man ir tāda zināma emocionāla piesaiste tam, kā es teicu. Padome un parlaments, manuprāt, uh, neatšķiras savā pārliecībā, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tātad abi uzskata, ka ir jābūt ļoti spēcīgai makro piesardzīgai uzraudzībai. Protams, par to var debatēt, un par to arī padomē debatē, un es zinu, ka tur šīs debats ir ļoti karsts izvērtušās, bet katrā ziņā tas ir uh, viss jāizvērš tādā daudz uh, spēcīgākā makro piesardzīgas uzraudzības uh, pieejā. Uh, Padomē starp 27 dalību valstīm bija 28 atšķirīgi viedokļi par to, tieši cik tālu mēs varētu iet, nodrošinot vairāk Eiropas. Un jūs ļoti labi zinat, ka tas bija tāds ļoti rūpīgi izveidots uh, kompromiss, kas gal galā izgāja cauri un ar ko visi bija apmierināti. Es uh, personīgi varbūt būtu gribējis, uh, un es būtu gatavs bijis to pieņemt, Bet eh, tajā brīdī un tajā situācijā es domāju, ka bija labāk, lai mēs dabūtu vairāk Eiropas, nevis uh, vairāk Eiropas tādā ļoti tālā nākotnē. Un kā tāds, manuprāt, tas bija labs kompromiss, kaut gan es saprotu, uh, kāda ir parlamenta uh, doma šajā jautājumā. Sāņā kungam vārds. Be... Jā, varbūt, ka man izteikumu varētu pārprast, ja es šeit sēžu kā, valdības, kā Vācijas valdības pārstāvs, bet tā tas nesu. Es tomēr varētu dot dažus komentārus, jo, manuprāt, jautājums ir ārkārtīgi svarīgs par šo ārkārtīgi svarīgo makro aspektu. Kā jau es teicu, sabiedrība dažkārt uzskata, ka šis makro aspekts nemaz nebija pazīstams līdz nesenai pagātnē. Ne bet jūs visi, padomu un uh, parlaments, gluži uh, pamatoti jums nebija pievērsta pietiekam liela uzmanība šim uh, makro aspektam. Bet tas, jāsaka, ir fundamentāli svarīgs. Personīgi es domāju, ka tā ir viss sarežģītākā lieta, ko risināt nākotnē. Jo skatoties atpakaļ pagātnē, Ja pie šī jautājuma tikas tu strādāts jau, vai jau būtu saulēcīgi šī riska padomu, ja pie tā strādāt, vai viņi varētu paredzēt šo uh, hipotekāro krīzi? Un runāt par globālām tendencēm. Vai ASV, teiksim, pieņemt no Eiropas uh, kādas struktūras šādu padomu brīdinājumu un kā tas tādā gadījumā viss varētu būt beidzies? Mani tiešām interesē rezultāts, kad tas viss tiks uh, pārstrādāts un nostādīts atkal uh, uz jaunām sliedēm. Angļiem ir tāds labs teiciens, un uh, es domāju, tas atbilst arī šeit, ka laiks nes patiesību. Citi saka, ka visu var panākt vienīgi ar reālu pārbaudīšanu un kļūdīšanos, bet es labāk piekrītu pirmajam Tagad pēdējā jautājuma Jensens kundze. Uh, paldies priekšsedatai. Uh, te tika runāts par uh, šveices sieru, par caurumiem un par to, ka policija nespēja izdarīt visu. Es atceros, kad biju ceļā uz šejieni, um, manā valstī bija ļoti daudz sniega un autovadītāji brauca ārkārtīgi uzmanīgi. Bija arī ļoti daudz automašīnu, kas bija ieslīdējušas grāvī. Uh, un uh, bija skaidrs, policijas nebija, bet bija skaidrs, ka apstākļi ir bīstami, un tāpēc es gribēju jautāt, kā, kā, kā jūs redzat pašreizējo nosacījumu? Jūs runājat par situāciju, kura reglamentēšana nevar darīt neko, ka viss notiek ļoti relaksēti, vai, nu, Jērkungs jau minēja to, vai, vai tā patiešām ir, ka mēs reaģējam pārāk sāsināti, vai banku nozare saprot notikušā nopietnību, vai viņi sāk izprast vajadzību pēc uh, aktīvākas rīcības? Herr Sanjo, das möchte ich Ihnen lieber auf. Sanjo, kungs, es to labprātāk pateikt vāciski. Jūs runājat šodien par tēmu uzraudzības neveiksme un regulēšana. Jūs runājat tikai par regulēšanu, bet par uzraudzības neveiksmi neko, un arī neko par jūsu tiesībām, un arī iespējām, ko jūs neizmantojat. Jūs bijāt visās valdēs, jūs bijāt Bundestāga izmeklēšanas, respektīvi uzmeklēšanas komitejā, bija ļoti skaidri redzams, ka jūs šīs uh, šos brīdinājumus neizteicāt. Jūs neko par to šeit neteicāt. Jūs neteicāt neko par to, ka vakar ļoti godāta arhibīskape atkāpās, jo viņu pieķēra alkohola reibumā pie stūras. Kad jūs uzņemsieties atbildību par to, ka jūs miljardu uh, izmaksas Vācijas pilsoņiem un pilsonēm radījāt? Kad jūs uzņemsieties uh, atbildību par uh, konsekvenci? Klinskungs. Es Gigautkungs, es domāju, ka šis jautājums ir ļoti personīgs. Varbūt, ka mēs viņu varētu atbilstoši uz institūciju attiecinātu formulēt zaņokungs, nu tad es gribētu šādā veidā lūgt jūs atbildēt. Yes, I must see if I'm invited to come as an expert. Es šeit esmu uzaicināts kā eksperts. Man vēl nav lūgts iesniegt atlūgumu neko tādu es vēl neesmu pieredzējis, un es esmu bišķīt nedaudz nikns par to. Es šeit esmu ieradies kā eksperts un neplānoju cīnīties politiskajā arēnā šobrīd. Un padomājot, kā cilvēkiem vajadzētu veidot savstarpējās attiecības, jūs pozīcija šķiet diezgan dīvaina. Jūs varat saņemt atbildi privāti, bet uh, Es, es nezinu, vai man vajadzētu atbildēt uz šo, vai man vajadzētu dot vārdu Vīzerkungam. Lai Vīzerkungs atbild uz otro jautājumu. Tātad, kāda ir situācija? Es piekrītu no Jekungam savā ziņā, kaut arī viņa formulējumi nebija pārāk spēcīgi, bet viņš teica, ka mums vajadzētu uzmanīties uh, lai mēs neprasītu pārāk daudz šobrīd. Uh, tās, uh, kas banku situācijā notiks turpmāko mēnešu laikā, uh, notiks uh, diezgan daudz. Un tajā pašā laikā no ASV puses Tie nāk signāli, mēs vēlamies saņemt savu naudu, lūdzu atmaksājiet visus uzņēmumu glābšanas un sanācijas. Un uh, ir arī ideja izveidot tādus superfondus, uh, kuriem vajadzēs daudz līdzekļu, un ja mēs uh, sasummējam visu šo, tad mums var rasties tādi kumulatīvi efekti, kuru dēļ banka vairs nespēs aizdot naudu. Un te pašā laikā, kā jau kāds norādīja, centrālās bankas eh, apspriež alternatīvās stratēģijas, proti izņemt eh, lētos eh, kredītus no tirgus. Rezumējot to visu, turpmākajos mēnešos Mm, mēs būsim ļoti sarežģītā situācijā, un es vēlu visiem šīs situācijas dalībniekiem, jo īpaši bankām, kurām ir galvenā atbildība, visu to labāko, jo mm, parasti mums nav jāveic šādi uzdevumi, un runājot par reglamentējošo struktūru atjaunošanu, turpmākajos mēnešos mēs pieredzēsim to, ka tiks rastas atbildes uz elementārākajiem jautājumiem. Ir briesmas arī, ka rezultāts var būt negatīvs, un ko es domāju ar vārdu negatīvs, mums var neizdoties definēt globālos noteikumus, un man tas ir svarīgi, ja mums neizdosies definēt jaunus struktūrālos globālos noteikumus, ja mēs renacionalizēsim globālos tirgus, mēs nonāksim pretrunās un arī ļoti bīstamā situācijā, jo eh, visi, eh, visi tā dēvētie offshore centri vai nereglamentētās teritorijas, mums ir savas arī Eiropā, tās atkal kļūs aktuālas un beigu beigās mēs uh, vājināsim regulējumu. Un visu beidzot, reglamentēšana tie ir noteikumi. Realitāte parādās tad, kad uzraudzītājs piemēro šos noteikumus, un mums vajadzētu uzmanīties brīdī, kad mēs piemērojam globālos standartus uzraudzībā un nevis, uzra un nevis reglamentēšanā. Mm, Līdz ar to šis otrs panelis uh, tuvojas sākumam. Paldies pirmā paneļa dalībniekiem un aicinu uh, trīs tos dalībniekus, kas piedalīsies šajā otrā paneļa diskusijā, ierasties un ieņemt vietas prezidiju. Jā, jā.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 Tagad pievērsīsimies šīs pēcpusdienas otrai da daļai. Kāda nākotne Eiropai? Nu, tas ir jautājums, ko Udo Bulmans jau tā kā uzdus, uzdev iepriekš. Mums ir trīs uh, paneļa uh, dalībnieki. Avinaš Persod ir emirētais profesors Grešemas uh, koledžā. Un uh, Daudziem no mums vēl labi pazīstama Ike Vandenburga, kas līdz pagājušā gada vasarai bija mūsu kolēģi un arī iesniedza ziņojumu, kā arī ļoti intensīvi nodarbojās ar šiem jautājumiem. Un šis ziņojums arī jums vēl ir pieejams. Un arī Erki Rasuke, Svedbankas pārstāvis. Tātad lūdzu par sodkungs jums pirmajam vārds. Mēģiniet lūdzu iekļauties laika uh, ietvaros. Thank you very much, ladies and gentlemen. Paldies, dāmas un kungi. Man ir liels prieks šeit šodien atrasties. Pirmkārt, es gribētu uh, paust savu prieku par to, ka komiteja spēlē tik atbildīgu un lielu lomu šajā kritiskajā politiskajā debatē. Uh, uz, mū, uz visiem šis komitejas locekļiem gulstas liela atbildība viņiem jānuro, jā, jā, jā, jā, jānodrošina tas, ka krīzes sociālās un ekonomiskās sekas e, nākotnē tik drīz vairs neatkārtosies. Un e, domājot par nākotnes modeļiem, par krīzes e, reglamentējošiem risinājumiem, jo īpaši attiecībā uz Eiropu, mums ir uh, labi jāapzina risināmā problēma. Un te es runāju tā vispārīgi, jo katrai krīzē vienmēr ir ļoti specifiskas problēmas, bet mums ir jāmēģina atrisināt vispārīgā problēma kā tāda, un mums tas ir jādara tāpēc, ka situācija ir dinamiska. Ja mēs izcīnām pēdējo kauju, mēs nebūsim labā situācijā, lai cīnītos nākamajā. Un dinamiskuma aspekts eh, nodrošina to, ka finanšu sistēma atbildēs uz uh, reglamentācijas pasākumiem. Mums jāpanāk, ka mēs piedāvājam risinājumus problēmai kā tādai. Un es uzskatu, ka ir praktiski risinājumi, kurus mēs varam izstrādāt jau tagad, un kas ievērojami palīdzēs mazināt notiekošo finanšu krīzi. Te ir runa par makropotenciāla uh, regulēšanu, jo īpaši attiecībā uz kapitāla prasībām un arī mūsu finanšu sistēmas struktūru. Uh, protams, no politiskā viedokļa šķiet ļoti vilinoši meklēt, uh, kas tad īsti nogāja greizi, baņķieri, kuriem uh, tika pārmaksāts un kas darbojās, mēģinot apiet likumus uh, un pārdodot toksiskus izstrādājumus uh, satrakotiem pircējiem. Patiešām katrā krīzē ir šādi elementi, un mūsu reglamentācijai ir jāpalīdz izvairīties no tiem, bet eh, tas ir tāds nepilnīgs krīzes raksturojums, kaut arī politiski ērts. Beigu beigās šī nav pirmā un, diemžēl, arī nebūs pēdējā finanšu krīze. Krīzes vienmēr seko uzplaukumiem, un tāpēc mūsu mm, reglamentācijas reakcijām ir jāķeras uzreiz pie finanšu uzplaukumiem. Ikvieni pasākumi, kas e, nav vērsti uz finanšu e, burbuļiem, e, nebūs veiksmīgi. Un kas tad rāda šos uzplaukumus, šos finanšu burbuļus? Pirmkārt jau baņķieri, bet es gribētu teikt arī, ka sabiedrība kopumā, kas uzskata ka tiek darīts kaut kas, lai padarītu pasauli drošāku, un tāpēc, ka pasauli šķiet drošāka, cilvēki var uzņemties lielākus riskus, nekā viņi to ir darījuši līdz šim. Uh, galu galā te runa arī par tehnoloģijām, par dzelzceļu, vai par elektrību, vai par informācijas tehnoloģijām. Tās ir pārveidojušas pasauli. Mēs to visu jau esam dzirdējuši, bet šoreiz situācija ir citādāka ir notikušas fundamentāls pārmaiņas, riski ir mazinājušies, eh, globalizācija ir pienākusi, bet eh, runa nebija īsti par programmatūru vai par tehnoloģijām. Cilvēki uzskatīja, ka runa ir par finansēm, ka tieši finanšu inovācijas ir padarījušas pasauli drošāku. Pareizais krīzes raksturojums ir tāds, ka nevis baņķieri, uh, izvilka no savām slepenajām kabatām masu iznīcināšanas ieročus, iemeta tos uh, neaizsargātu nevainīgu patērētāju pūlī un aizbēga. Nē, notika tā, ka baņķieri izvilka šos masu aizsardzības līdzekļus, masu iznīcināšanas līdzekļus no savām kabatām, iemeta tos uh, patērētāju pūlī un, met, un patērētāji metās šiem ieročiem pretī. Uh, šo ieroču nekad nepietika. Bankas, bankas saskārās ar milzīgu pieprasījumu pēc šiem izstrādājumiem, un te nu ir jāsaka, ka krīzi izraisīja cilvēku maldīgie uzskati, ka riski ir mazāki nekā tie ir patiesībā, un nevis tāpēc, ka baņķieri izdarīja kaut ko riskantu un tad mēģināja aizbēgt no atbildības. Krīzes izraisa pieņēmumi, ka rīcība ir droša, un tā notika arī šoreiz, un pie vainas nebija tikai baņķieri. Arī likumdevēji eh, pakļāvās šim uzskatam, ka pasauli ir kļuvusi drošāka. Eh, sanāksmēs eh, tika runāts par pārvēršanu vērtspapīros, par uh, citiem notikumiem, un tika runāts par to, ka šie notikumi padara finanšu sistēmu drošāku. Katrā finanšu stabilitātes ziņojumā bija runa par to, ka riski novirzās no banku sistēmas, un atsauciet atmiņā ta, to, ka tika runāts arī par nekustamo īpašumu ķīlām, par to, ka tās palielina finanšu iekļautību, tuvina finanšu sistēmas cilvēkiem, kas līdz šim, kuriem līdz šim nebija nekāda sakara ar bankām, ar ķīlām, ar kredītiem. Tāds bija šis stāsts. Un tāpēc eh, bankas un uzraudzītāji bija būtiski dalībnieki šajā stāstā, un tas mums jāņem vērā arī turpmākajiem reglamentēšanas, eh, turpmāko reglamentēšanas modeļu gadījumā. Turpmāk ir jāizvērtē tirgus neizdošanās risku izvērtēšanā. Reglamentēšanai ir jāpievēršās tirgu nespējai izvērtot riskus, un tāda bija Bāzeles 2 pamatproblēma. Kā jūs iespējams zināt, Bāzelē 2 akcents bija uz tirgu spējām novērtēt risku, gan pirmajā, gan otrajā, gan trešajā pilā, pilārā, un tāpēc arī krīze bija dziļāka nekā iepriekšējā. Mums tāpēc ir jāmaina Bāzela 2, un tas ir jādara divās jomās. Raksturojot situāciju, jāteic, ka Bāzelē 2 bija pieņemta risku statistiskās izvērtēšanas ideja, proti, ka mēs varam kvantificēt riskus, mērīt riskus, raudzīties uz svārstībām, proti, raksturot riskus statistiski. Uh, Ja mēs vēlamies aizsargāt sevi no tirgus nespējas novērtēt risku pareizi, mums ir jāraugās uz riskiem strukturizētāk, lai mēs būtu mazāk pakļauti statistikas kļūdām. Un ir divi veidi, kā uzlūkot riskus strukturētāk. Pirmkārt, ir jāņem vērā, ka mūsu statistikas metožu galvenās kļūdas radās ekonomiskajās aprindās. Tad, kad vēl burbulis nebija plīsis, pasauli šķita esam drošāka vieta. Un eh, šķita, šķita ka notiek augšupeja. Un eh, tāpēc, tāpēc ir finanšu un ekonomiskajā reglamentēšanā atkal jāņem vērā cikliskums. Uh, ir jāraugās uz precikliskām kapitāla kontrolas iespējām, un, manuprāt, tas būs liels solis riska mazināšanā. Kapitālam vajadzēja būt lielākam, tam vajadzēja augt līdz ar šo ekonomisko burbuli. Un ir vēl otrs aspekts, proti finanšu sistēmas struktūra. Mēs varētu teikt, ka nedrīkstam ticēt nekādai statistikai par riskiem. Tam būtu jābūt eh, vienam no reglamentētāju pamatprincipiem. Uh, viņiem vajadzētu teikt, nē, mēs neticam un nevaram paļauties ne uz kādām statistikas metodēm. Vai tas nozīmē, ka vairs nav riska pārvaldības? Nē, tā nebūtu nav. Vienkārši tiek ņemti vērā struktūrālie aspekti. Vai, vai bankas svārstības ir straujākas nekā iepriekš? Vai risku koncentrācija kādā jomā ir lielāka nekā agrāk? Un visu beidzot, vai mēs nenovērojam kaut kādas nesakritības starp institūciju iespējām absorbēt zaudējumus un riskus un uh, riskiem, kurus tās uzņemās. Un šādas nesakritības tika novērotas. Viens no labākajiem veidiem, kā to risināt, ir analizēt likviditāti vairāk nekā mēs to darījām. Šobrīd tiek domāts par likviditātes buferiem, bet ar to nepietiks mums vajag e, attiecināt prasības uz kapitālu, kur tiek ņemtas vērā likviditātes nesakritības attiecībā uz aktīviem, un tas fragmentēs sistēmu pozitīvā veidā, kur cilvēki, e, kas vairāk būs pakļauti riskiem, tik ļoti neriskēs. Un institūcijas, apdrošināšanas uzņēmumi, investīciju uzņēmumi savukārt varēs uzņemties riskus. M mans uh, laiks jau iet uz beigām, es negribu šeit sarunāt pārāk daudz, bet problēma ar makro potenciālu ir visu mūsu problēmu, un es kā Eiropietis, kas ļoti ticu eiro un Eiropas sistēmai, gribu teikt, ka makro potenciālu vislabāk var īstenot valstu līmenī. Cikliskums, cikliskumam ir nacionāls raksturs. Īrija, Grieķija šobrīd eh, saskaras ar problēmām, jo viņa potenciāls nav tāds pats kā citām valstīm, un tāpēc mums ir jādomā par nacionālām makropotenciāla normām ar pāraudzību Eiropas līmenī. Es šeit riskēju atkārtot eh, to, kas jau tika teikts, bet eh, tādā regulatīvā Eh, regulatoriem sarežģījumiem nacionālajā līmenī, no tiem mums ir jāizvairās. Jā. Paldies, Ika, tu varētu uzreiz turpināt. Thank you, and, uh... Paldies. Un pateicos, ka uzaicinājāt mani un uh, ka man ir iespēja būt atkal šeit, Briselē. Man ir PowerPoint prezentācija. Es atceros, ka tad, kad es gribēju uh, prezentēt savu pēdējo ziņojumu kopā ar savu kolēģi Dajanu, uh, kungu komitejā. Tas e, netika toreiz uzskatīts par atbilstošu, ka kādam deputātam ir PowerPoint prezentācija. Tagad es izmantoju iespēju un tomēr šādu prezentāciju jums sniegt. Tā ir diezgan gāra, jo es gribēju uh, tur iekļaut dažus citātus un gribēju atgādināt jums par ziņojumiem, kādus mēs esam izstrādājuši agrāk šajā parlamentā, lai parādītu, ko Eiropas parlaments uh, jau ir izdarījis šajā jautājumā pie finanšu regulēšanas un uzraudzības, un it īpaši uzraudzības sadaļas. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz uh, citātu, ko es šeit esmu minējusi pēdējā līnijā, un tas ir manā pirmajā ziņojumā 2002. gadā paskaidrojuma daļā, Un es rakstīju, ka es kā referente uh, eh, sadaru, ka pēc desmit gadiem tiks izveidots Eiropas uh, līmeņa uzraugs, jo jau tajā laikā tas bija mans sapnis, ka būtu nepieciešams šāds uh, Eiropas uzraudzības līmenis galvenajiem spēlētājiem. Un es atceros, ka daudzi man toreiz teica, ka uh, būs nepieciešama krīze, un tikai tad mēs reāli uzsāksim uh, debatas un uh, nonāksim pie konkrētiem priekšlikumiem, lai veidot šādu Eiropas līmeņu uzraugu. Un tieši tā jāsaka arī ir noticis. Es neizskatīšu visus šos slaidus detaļās, bet pievērsīšu uzmanību dažiem citātiem no dažādiem ziņojumiem. 2002. Uh, gada ziņojumā netika tātad skaidri strādāts pie šī Eiropas uzrauga jautājuma, jo tāds nebija toreiz vairākuma viedoklis parlamentā. 2005. gadā es jau norādīju eh, zināmas eh, idejas par divu līmeņu sistēmu, par Eiropas eh, uzraugu lielām institūcijām. Arī tas ir kaut kas, ko misters, no iekungs jau minēja. Un es domāju, ka šai virzienā būtu jāstrādā. Tieši tāpēc, ka pastāv šī, šis attālums starp uh, regulātoriem un finanšu institūcijām un dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgas situācijas, bet pēc tā es vēl atgriezīšos. Tātad, kas tika reāli izveidots? Tika izveidota tāda kā kolēģiju sistēma un sadarbības sistēma. Tad mums bija ziņojumi, ko izstrādāja mūsu bijušais uh, kolēģis Muskatkungs. Tur bija runa par konsolidāciju finanšu sektorā, un šajā ziņojumā mēs jau norādījām, ka mūsuprāt šī sadarbība un koordinācija nebūs pietiekama, lai stātos pretī kādai lielai krīzei, un šajā ziņojumā jau toreiz mēs centāmies pārliecināt komisiju un padome, ka augsta līmeņa uh, tā saukto gudrajo grupa būtu nepieciešama, lai varētu nākt klajā ar kādiem konkrētiem priekšlikumiem Eiropas uh, sistēmas uzlabošanai. Tad eh, tālāk 2007. gadā es izstrādāju vēl vienu ziņojumu par uh, finanšu pakalpojumu rīcības uh, plānu. Arī šajā ziņojumā jūs varat redzēt, ka bija runa par ļoti tādiem uh, mēreniem formulējumiem un idejām par Eiropas līmeņu uzraudzības sistēmu, jo eh, tāds toreiz nebija kopīgais viedoklis, ka tas būtu nepieciešams, bet eh, vismaz tika norādīts, ka ja šāda koordinācija un sadarbība nebūs pietiekama, tad tomēr būs jādomā par eh, uzraudzību Eiropas līmenī. Tātad Tas bija toreiz jautājums, kas bija minēts 2007. gada ziņojumā. Tālāk 2008. gads tika izstrādāt ziņot, ziņojums, ko es izstrādāju kopā ar Dajanu kungu. Izskatās, ka slaidi neseko manam stāstījumam pietiekam ātri. Domāju, ka lielākā daļa no jums jau zina kāds bija šī ziņojuma saturs. Interesantākā lieta ir tāda, ka komitejā mēs nobalsojām par šo ziņojumu pirms uh, uh, Lehman Brothers krīze uzsākās uh, plenāra sēde bija pēc Lehman firmas krīzes, un tas tik tiešām nozīmē, ka toreiz mūsu komitejā tika nobalsots pret tādiem pamata priekšlikumiem, bet plenārsēdē tika nobalsots par tiem, jo šī Lehman Brothers krīze pārliecināja deputātus, ka ir jābalso par. Tur arī tika uzsvērts šī saiknes starp mikro un makro līmeni, kas arī tika pastiprināts Larozier ziņojumā un komisijas priekšlikumā. Ir īpaši, ka nepieciešams šīs obligātās kolēģijas un nepieciešams uh, uh, vidutāju pilnvars arī sākotnēji pret šiem jautājumiem ekonomikas komitejā tika nobalsots pret. Vēl viena lieta bija neatkarīgi priekšsādātājiem, vicepriekšsādātāji šīm Eiropas līmeņa komitejām, lai varētu izveidot tādu kā super līmeni pār nacionālajām kompetencēm. Kā jau es teicu, vienā lielākā daļa šie jautājumi tika apskatīti Laras ieziņojumā, apmēram 95% apjomā šis ziņojums ietver to, kas tagad ir ietrosināts, eh, kas jau bija ierosināts Eiropas parlamenta ziņojumos, bet Laras ieziņojums principā nāca pēc krīzes un viņiem, protams, bija jau savādāks notikuma konteksts. Laras ieziņojumā, un uz to es arī gribēju vērst uzmanību, tika iezīmēta šī dilēma ka vai nu mēs varam dabūt vairāk Eiropas, tātad Eiropas līmeņa koordinācijas, vai arī vairāk uh, starptautiskā līmenī, ka katrs darbojas pats pa sevi. Un vēl viens ļoti tāds svarīgs signāls, ko es gribēju jums noraidīt, ir tāds, ka mums vajadzētu iet soli pa solim, bet jāsāk nekavējoties. Larosie ir daudzi kritizēja, ka viņš nebija pietiekami ambiciozs, bet no otras puses viņi tik tiešām vērs uzmanību uz a, uh, a, uh, praktisko īstenošanu. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi tātad rīkoties un kaut kur nonākt. Nākošais Turner pārskats, kurā tika ieskicēta tāda pati dilemma, tātad vairāk vai mazāk Eiropas bet uh, bija skaidri, ka ir dubulta darba kārtība, ka ir nepieciešams uh, Eiropas līmeņa uzraugs un koordinācija un tādējādi varbūt daudz ciešāk varētu veikt nacionālo uzraudzību, bet uh, nebija vēlme nodot uh, kompetenci par makro līmeņu uzraudzību atsevišķām bankām un finanšu iestādēm. Tātad nebija vēlme nodot šīs kompetences no nacionālā līmeņa uz Eiropas Savienības līmeņu. Un eh, no iekungs jau to jau šodien arī minēja no Bafena, jo ir nacionālās dalībvalstis un, un, un to valdības, kas grib paturēt šīs kompetences sev. ASV Zināmā mērā notikušas līdzīgas diskusijas, ir eh, tāda sadrumstalota aina. Mani nedaudz šokēja no jē kunga norādītais, ka bija laba sistēma, ka uzraudzība bija valsts līmenī un uh, federālās rezervas bankas uh, uzraudzīja tikai monetāro politiku. Uh, Uh, ASV jauns elements ir arī uh, limita uzlikšana banku maksimālajiem, tā teikt, lielumam. Un uh, uh tirdzniecības darījuma apjoma ierobežošana, lai nepieļaut šādu veidu tādas kā kazino aktivitātes banku sektorā. Un es domāju, ka arī šo apsvērumu mums vajadzētu ņemt vērā Eiropas līmeņa diskusijās. Tā tad uh, regulējošie limiti vai ietvari, par tiem jau es runāju. Tātad gan ASV un Eiropā pārstāv pārāk cieši uzraudzību starp uzraudzību un uzraugājumiem, uzraugāmiem un valdībām. Tas ir viens elements. Mēs gribam, lai mums būtu savi nacionālie centri, un mūsu nozara mums katram ir ļoti svarīga. Tā ir svarīga mūsu valsts ekonomikai un IKP un tā tālāk, un tāpēc ir skaidrs, kāpēc mēs katrs gribam paturēt savu uh, visu to savā kompetencē. Un otrs elements, protams, ir uh, šīs, uh, tā teikt, rotējošās durvis, cilvēki, kas pāriet eh, no amatiem uzraudzības institūcijās, viņi pāriet uz eh, banku sektoru un sniedz dažādus eh, pakalpojums, darbojas, teiksim, kredīta reitinga aģentūrās un kādās starpnieku firmās. Tā tad arī te ir tāds delikāts jautājums. Tālāk par informācijas sniegšanas pienākumiem, ja tādi ir, ja tā tiek noteikti obligāti, tad arī tur rodas problēmas. Arī Nīderlandē mums ir parlamentārā komiteja, kur šobrīd veids izmeklēšanu konkrētajā sektorā un tiek izskatīts Fortas bankas gadījums, un tur var redzēt, ka informācijas apmaiņa nenotika tajās nedēļās, kad nedēļas nogalēs, kad Tātad šī informācija netika nodrošināta. Tālāk. Runājot par uzraudzības eh, līmeņa politiku, tātad, ko mēs esam ievērojuši un arī jūs, ko esat ievērojuši. Šeit Briselē ir simtiem ekspertu no ir tātad daudz pārstāvi no, no pircēju un pārdevēju puses. Tātad ir pārstāvēt daudz dažādi privātie, privātie uzņēmumi, apdrošināšanas kompānijas, viņi interesējas vairāk par pārdošanu, tātad par pārdošanu, par produktu pārdošanu un ne tik daudz rūpējas par produktu pirkšanu un par šo pircēju pusi, un tāpēc ir jārūpējas, lai uh, visas šīs regulējošās darbības, tātad uzraudzību darbības un lēmumu pieņemšana un tiesību aktu, lai tas viss tiktu vairāk izlīdzsvarotāks, un es domāju, ka te ir zināma loma arī Eiropas uh, Savienības uh, budžetam. Arī tas tika iestrādāts vienā no maniem ziņojumiem. Mēs tātad aicinājām komisiju pavadzēt uh, budžeta pozīciju tam un uh, arī parlamentam, tātad te šeit ir savu teikšanu un pilnvars. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs elements. Vai es varētu tātad komentēt pēdējo slaidu? Un tie ir tālākie soļi, kurus es jums ieteiktu. Tātad pirmais būtu organizēt kopīgu komiteju nacionāliem parlamentiem, lai dziļāk veiktu situācijas izpēti, tātad kas notika krīzē, lai izskatītu konfliktus starp uh, uzraugiem, par to, ka nenotika informācijas apmaiņa, ka nepastāvēja šī uzticēšanās. Otrais, ka nepieciešams uh, nodrošināt uh, vairāk konkurences, jāprasa konkurences ģenerāldirektorātam, lai tas atkārtot, veic šo izpēti un uh, izmeklēšanu. Mēs jau vairāk kārt esam to prasījuši, lai tiktu padziļināts skatīts finanšu sektors Nelī Krūs atzina, tāpat laikā, ka jā, viņai vajadzēja pie tā vairāk strādāt, tīpaši attiecībā uz šīm kredītreitinga aģentūrām, bet uh, tomēr es domāju, ka te vēl būtu šāda veida darbs veicams. Un pavisam ātri. Nepieciešams pieņemt komisijas priekšlikumus, lai sāktu darbu trešā līmeņa komitejās jo tā tad eh, pavisam drīz tam visam jāsāk darboties, un tika ierosināts, ka nepieciešama tā saukto gudrajo grupu, lai strādātu pie tālākiem soļiem, jo es domāju, ka tas ir ārkārtīgi nepieciešams, lai 40-50 eh, tirgu esošās lielākās finanšu institūcijas tik tiešām nodrošinātu uzraudzību Eiropas eh, līmenī Un vēl viena augsta līmeņa grupai vajadzētu strādāt pie labākas struktūras, patērētāju un investoru aizsardzības uh, jomā. Un jānodrošina arī viņu devums uh, konsultācijās par Eiropas Savienības likumdošanu uzraudzības jomā. Paldies! Uzreiz dodu tālāk uh, vārdu nākošajam runātājam. Paldies uh, par iespēju būt šeit. Ehm, man gadījās runāt pēdējam, un eh, es šeit esmu vienīgais, kurš eh, nāk no, no frontes eh, citas puses, kur mēs redzam šīs problēmas citādāk. Es ieņēmu no vienas puses, es esmu eksperts praktiķis, es darbojos Ziemeļa Eiropas bankā, kas aktīva ir Baltijas valstīs un Skandināvijā, un uh, Es, eh, es strādāju šai bankai pēdējos 16 gadus, un es esmu arī Eiropas Kraibanku grupas uzraudzības komitejas priekšsēdētājs. Eh, šī grupa apvieno eh, Eiropas krājbankas vai tādas, kas ir bijušas krājbankas, un iespējams, ka šai grupai pieder viena trešdaļa eh, vai viena ceturdaļa Eiropas eh, banku sektora. Eh, diskusijas par šīm tēmām sākušās ļoti saulēcīgi ekonomiskais tsunami jau plosās un ir sasniedzis savu maksimumu, bet uh, droši vien, ka sekos arī uh, regulācijas tsunami. Uh, Un es vēlētos eh, šodien runāt par diviem, manuprāt, ļoti praktiskiem un dzīvē tuvinātiem iemesliem, eh, kas, kas, kas nāk no Eiropas eh, banku sektora puses. Te ir jārunā par kļūdām Eiropas uzraudzības ietvarā un arī par jau minētu tēmu par jauna reglamentējuma ierosināšanu. Runājot par uzraudzības darbu, mēs atzīstam, ka kopējais virziens ir labs un pareizs. Mēs, banka pārstāvji, neraugoties uz to, ka mm, daži reģioni ir bijuši mm, neraugoties uz to, ka daži no mums ir ļoti reģionāli, tomēr darbojamies pāri robežām, un noteikumi visur ir līdzīgi, bet raugoties uz ierosināto struktūru, ir jāteic, ka, ka, ka, ka privāto banku situācija ir diezgan daudzveidīga. Pēc eh, krīzes šī diversifikācija ir vairāk pierādījusi savus plusus nekā mīnusus, un iespējams, ka uzraudzības aktivitātes notiek pārāk centralizētā formā, un mēs varam apdraudēt šo daudzveidīgumu. Ja mēs vēlreiz paraugāmies uz privātajām bankām, daudzi no mums eh, nonākuši pašā krīzes centrā, arī mana banka, un tam ir bijuši dažādi iemesli, kāpēc eh, šī šī, šī globālā finanšu krīze mūs tā skāra. Bet eh, konsolidācija, jā, tas ir labi, vienādi noteikumi, tas arī ir labi, bet eh, tajā pašā laikā ir jāpievērš uzmanība šim daudzveidīgumam, jo arī tas ir pierādījis savas labās puses. Bet runājot par uzraudzību un koordināciju krīzes laikā, Es vēlos jums pastāstīt kādu reālās dzīves piemēru no Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. Un, eh, manuprāt, Zviedrijas eh, likumdevēji ir darbojušies ļoti rīcību orientētā veidā attiecībā uz Baltijas valstīm. Eh, varbūt viņi Varbūt, ka viņi šeit eh, piemēroja tādu kā vecākā brāļa sindromu, bet arī tas nebija gluži slikti. Eh, notika laba informācijas apmaiņa, eh, likumdevēji bija lietas kursā par notiekošo, darbs īpaši nedublējās, un es varu teikt tikai to, ka likumdevēju pieeja krīzē ir bijusi ļoti konsekventa un ļoti iespaidīga, un mēs esam šeit rīkojušies ļoti vienprātīgi. Veidojot un atjaunojot jauno struktūru Eiropā, iespējams vajadzētu paraudzīties arī uz tām vietām Eiropā, kur situācija ir veidojusies ļoti labi. Un, un tagad par jauno, par jaunajiem ierosinātajiem noteikumiem. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka, ka šos jautājumus ir izcinājusi Bāzēlas komiteja, un, un, un ir, ir bijuši arī grūti laiki, un, un, un mērtiecīgāks eh, finansējums nekādā veidā neliktu mums kļūdīties. Taču pirms šie priekšlikumi tiek iestrādāti reālos e, tiesību aktos. Es gribētu detalizētāk e, runāt par dažiem problēmu aspektiem. Ierosinātajos kapitāla noteikumos ir arī jauni Eiropas banku sistēmai līdzsvarošanas instrumenti, un manuprāt, ka tas ir tāds solis prom no progresa, e, un atkāpi no Bāzela 2. Šie līdzsvarošanas instrumenti nav, nav labi pielāgoti riskam, tie labi nereaģēs uz risku ne mikro, ne makro līmenī, un tas var atkal radīt jaunu morālu kaitējumu un neproporcionālus riskus, bet ir pastāv, pastāv uzskats, eh, ka attiecībā uz Bāzeli 1 un Bāzeli 2 režīmu, ka var darīt diezgan daudz Bāzeles 2 režīmu uzlabošanā, nekā tā vietā, lai ieviestu šos līdzsvarošanas instrumentus. Citas bažas ir saistītas ar mērķtiecīgā finansējuma jomu. Eh, es teiktu, ka virziens ir ļoti labs, bet ja mēs eh, tagad mēģināsim īstenot eh, šīs lietas tādā veidā, kādā tas tiek ierosināts, es teiktu, ka tās ir ļoti slikti pielāgotas situācijai un var eh, traucēt mums sasniegt mērķi. Ja mēs padomājam par tradicionālu banku, kas vāja reaģē uz tirgu notiekošo, tad lielākā daļa tās aizdevumi tiek finansēti no noguldījumiem, un ja mēs piemērosim šādai bankai jaunus noteikumus, eh, proti, un šī banka būs finansējusi visus savus aizdevumus ar iekšēji iegūtiem noguldījumiem, jaunie regulējumi paredzēs, ka tai 25-30% eh, no savām vajadzībām vajadzēs aizņemties ārējā tirgu. Un, un šķiet, ka te ir jāizvērtē pozitīvie aspekti šādai kārtībai. Veids, kā, kā, kā šīs, šī, šie noteikumi ir plānoti šobrīd, rada daudz jautājumu, un es esmu daļai atbildīgs arī par savas bankas eh, reglamentācijas īpatnībām. Manuprāt, eh, mēs te riskējam mēs te riskējam ar aizdevumu portfeļiem. Ir veikti pētījumi, un tie tajos secināts, ka jaunās prasības var izraisīt deficītu Eiropas eh, aizdevumu tirgu apmērā no 1 līdz 3 triljoniem eiro. Atvainojiet, no aptuveni 1,3 triljonu eiro apmērā. Un te man ir jāsāk domāt par to, vai portfeļi, kas mums jāsamazina, mums kā privātai bankai, vai tie nebūs portfeļi, kuriem ir maz sakāra ar finanšu krīzi un ar, ar, ar neapmierinošo risku profilu, tiem būs vairāk sakara ar korporatīviem ilgtermiņa aizdevumiem, uz kuriem, kurus šī regu, šie, šie noteikumi ietekmēs skarbāk. Uh, Eh, šķiet, ka man atvēlētais laiks iet uz beigām, tāpēc es mēģināšu rezumēt sakāmo gan attiecībā uz uzraudzības ietvaru, gan arī uz mm, jauno, arī, arī, arī eh, attiecībā uz jauno regulu, ko izstrādājusi Bāzeles komiteja. Eh, mums šīs lietas patīk, bet uh, Es tomēr gribētu teikt, ka ir vēl jāpaveic liels darbs, jāveic ietekmes novērtējumi. Mēs nedrīkstam pārsteigt, pārsteidzīgi rīkoties, lai neveicinātu nākamo krīzi, jo īpaši privātu personu un MVU finansēšanas jomā, ko šobrīd krīze ir skārusi ļoti smagi. Paldies! Eh, paldies, paldies visiem trim runātājiem. Mums vēl ir pāris minūtes jautājumu uzdošanai, un tā kā mūsu grupa ir mazāka, tad es eh, piemērošu brīvā mikrofonu procedūru. Bervanš, tu esi pirmā. Paldies. Eh, es gribētu uzzināt Uh, par Sokonga reakciju uz to, ko pēdējais runātājs runāja par Bāzeli 2. Es uzklausīju jūsu kritiku par Bāzeles 2 dokumentiem, par šiem trīs pilāriem. Ko tas nozīmē? Nākotnes Bāzeles divi darbiem, vai jūs domājat, ka viss būtu jāsāk no jauna? Un es gribētu um, to pašu jautājumu uzdot, ko es uzdevu Kristiānam Nājē. No Eiropā a, problēma ir a, tāda, a, ka a, vienošanās a, no vienas puses ir, m, tātad Eiropieši to ir pielietojuši, a, ASV nē. Un tā ir radusies tāda nelīdzsvarēta situācija un ir jārunā par līgumiem. Mēs a, runājam par to, ka mēs vēl neesam tādā krīzes riska, a, kas ir saistīts ar likviditātes a, pārmērībām un kā vajadzētu darboties, lai novērstu nākošo krīzi. Ika Vandenburga. Es negribu attaisnot uh, no iekungu, bet es domāju, ka vienīgais tas, kas ir teikts uh, par Fed, ka uh, tajā kompetences jomā, kāda ir starp uh, Fed uh, lokālo un centrālo institūciju, ļoti interesanti tādā pārvaldības uh, izpratnē. Uh, t, es domāju, ka tas ir vienīgais, kā viņš atsaucās uz šo jautājumu. Es domāju, ka nevajadzētu to pārvērīgi augstu novērtēt. Uh, Trīs uh, piezīmes par konkurenci. Šis jautājums ir ļoti, ļoti aktuāls, vēl vairāk nekā tad, kad runājām par to mūsu ziņojumā. Jo es domāju, ka Eiropas komisijai ir jāizveido izmeklēšanas uh, uh, komiteja par Goldman Sachs un par finanšu interesēm, uh, kas ir ar to saistīts. Un uh, Mm, tas ir jāskat konkurences izpratnē. Nākošais - sell-side, proti pārdošanas pusē. Nu, neatkarīgi no tā, ko mēs darām ar regulēšanas un kapitāla prasīšanas jomā. Vai investētāju un patērētāju organizācijas uh, būtu jāstiprina Eiropas Savienībā un jādod tam uh, eh, lielāku varu. Un trešais. Tā ir tāda ilgtermiņa diskusija mūsu starpā uh, vēst. Es pilnībā ne, piekrītu tam, ka vajadzētu uh, pilnībā integrētu uh, pāraugu tādiem lieliem aktieriem, jo ļoti daudzos gadījumos konkrētos, uh, kas skār konkrēts uzdevums, tie, viņi netika identificēti kā uh, sistēmiski uh, riski un netika arī rēģēts. Pēdējais. Trīs runātāji šeit runā par nākotnes uzraudzību Eiropas Savienībā, bet jūs neteicāt neko par klīringu, par STS. Jūs nerunājāt neko par krīzes menedžmenta nākotni. Un es domāju, ka tas ir jautājums, uz kuru būtu jāskatās ar ļoti lielu uzmanību. Paldies! Varbūt persona kungs varētu sākt ar savu atbildi. Jā. Mani nepārsteidz tas, ka ir daudz svarīgu jautājumu uzdots. Es mēģināšu ieviest zinām kārtību atbildot uz tiem. Es esmu tādā interesantā situācijā, jo esmu viens no pirmajiem cilvēkiem, kas lietoja terminu Bāzele 3 2004. gadā, un es jau tad uzskatīju, ka, ka būs e, Bāzele 4. Šobrīd ik viens runā, šobrīd ik viens runā par Bāzeli 3 un, un uh, ļoti, ļoti daudz uh, apzinīgu cilvēku smagi strādāja pie Bāzeles 2. Viens no svarīgākajiem Bāzeles 2 pīlāriem ir uh, tāds uzraudzības diskrētums, un dalību valstu uzraugi var piemērot noteikumus atbilstoši izaugsmas cikliem viņu valstīs. Un eh, te ir jautājums, vai, vai, vai ir iespējami šādi noteikumi. Varbūt dažās valstīs ir vajadzīga tāda vairāk uz nolīgumiem balstīta formula. Eh, runājot par manu kolēģi teikto, es teiktu, ka nav vajadzīgi šie līdzsvarošanas instrumenti, ja mēs esam droši, ka mēs spējam adekvāti izvērtēt riskus bet, diemžēl, mums labi neizdodas izvērtēt risku. Šis līdzsvarošanas eh, koeficients eh, nav vajadzīgs, ja mēs spējam identificēt riskus, bet, diemžēl, bieži notiek tā, ka mums neizdodas to identificēt un ir vajadzīga papildu drošības saita, un te šie līdzsvarošanas eh, koeficienti var palīdzēt. Runājot par konkurenci, Mēs baidījāmies piemērot konkurences noteikumus banku sektoram, un mums šajā jomā ir jābūt agresīvākiem. Es būtu piesardzīgs teikt, ka kaut kas ir pārāk liels, lai nogrimtu, un eh, ka, ja institūcija būtu mazāka, tai būtu mazāka nozīme kopējā sistēmā. Es teiktu, ka krīzē institūcijai nav jābūt lielai, lai tā radītu problēmas, un krīzē arī, arī lielie kuģi, kas nogrimst, patiesībā ir diezgan mazi. Tie, kas piedzīvoja, mm, jāatgādina, ka 70. gados bija ļoti smaga finanšu krīze, kad Lielbritānijai bija jāglābi 30 mm, mazās bankas. Un šāda situācija ir daudz bīstamāka nekā tad, ja sāk uh, brukt viena liela banka. Tāpēc ir vajadzīga lielāka regulatorā uzraudzība lielām bankām, un mums ir jābūt arī kategoriskākiem attiecībā uz tirgus infrastruktūru. Ir vajadzīgs centralizēts klīrings, eh, eh, ir eh, vajadzīga centralizēta instrumentu saskaņošana. Daudz instrumenti paši par sevi vienmēr būs uh, nelikvīdi, bet mums ir jāpanāk centralizēts klīrings un saskaņošana. Paldies! Eh, Ike, vai arī tu vēlējies komentēt? Jā, es, es, es ļoti piekrītu teiktajiem par konkurences jautājumu, bet es, es atceros, ka es pati arī uzdevu jautājumus par Goldman lietu, un tika, tika, tika mesti, tika, tika, tika mesti akmeņi sabiedrībā, bet viņiem vajadzēja tikt galā pašiem ar saviem riskiem, pirms viņi saņēma atgrieznisko saiti. Un eh, te ir jārunā par riska novērtējumu un eh, interešu konfliktu veidiem pašu Volstrītas bankeru vidū. Un tie no viņiem, kas izdzīvoja, cim redzot, bija veikuši labāku riska novērtējumu nekā tie, kas neizdzīvoja. Un viņiem acīm redzami ir spēcīgāki monopoli šobrīd nekā bija agrāk. Runājot par patērētāju aizsardzības aģentūru, es tik ļoti neatbalstītu ideju par atsevišķu aģentūru. Es drīzāk piekrītu uh, Korves kundzes teiktajām es gribētu, lai tā būtu integrēta lielākā struktūrā, jo, manuprāt, ir svarīgi, lai uzraudzības struktūram būtu atgriezeniskā saita ne tikai no institūcijām un uzņēmumiem, bet arī no tirgus uzraugiem, un, piemēram, no patērētāju aizsardzības aģentūrām un finanšu tirgus iestādēm. Tā būtu cita pieeja, kas eh, vairāk ir no perifērijas puses eh, nekā no centrālo banku skatu punkta. Un arī es tāpēc gribētu redzēt tādu uh, starpsektoru pieju, nevis uh, strādāšanu tikai ar atsevišķiem sektoriem. Es labprāt uh, vēl atgrieztos pie eh, kāda cita eksperta teiktā, kurš aicināja uzvelt atbildību Eiropas centrālajai bankai, un tā ir pieeja, ko es neatbalstu, jo īpaši eh, reglamentācijas problēma dēļ, proti centrālās bankas pārstāvjiem var rasties pārāk ciešas saites ar finanšu jomu, un visu beidzot pēdējie argumenti par Persoda kunga teikto par to, ka vajadzētu uzraudzīt mikropotenciālu vairāk dalību valstu līmenī. Manuprāt, ir pamatojums to darīt, bet runājot par lielākām struktūrām, es gribētu nodalīt šīs 40, 50 lielās institūcijas vai uzņēmumus, kurām pavisam noteikti ir lielie sistēmiskie riski, manuprāt, viņiem draud šīs eh, reglamentācijas problēmas. Viņi ir daļa no savu valstu struktūras, ir cieši saistīti ar valstu kasēm. Un, ja mēs pārnesam šo situāciju Eiropas līmenī, mēs eh, varētu saņemt labākus rezultātus nekā, ja tas viss paliek tikai dalību valstu līmenī un tiek uzraudzīts no nacionālās perspektīvas. Holmajers kundze. Paldies, priekšstādā kungs. Paldies trim runātājiem, manuprāt, ļoti interesanti. Viņi visi uzstājās, un es gribu uzdot setojušas jautājumus. Pirmais jautājums - Bāzela 2. Mēs jau runājam par Bāzela 3, un uh, ASV uh, Bāzela 2 nemaz pat nav pārdomāta, nemaz nerunājot par to, ka tā būtu ieviesta Es domāju, ka mēs esam ļoti progresīvi, bet tas mums tā īpašība daudz nepalīdzēja krīzes laikā, pat arī salīdzinot ar ASV, lai arī tur ar Bāzeli 2 nemaz nav ieviesta. Otrs jautājums. Bāzeli 2. Esmu ļoti uh, pateicīga Rasuka kungam, ka viņš uh, runāja par uh, eh, MVU. Man liekas, ka uh, Bāzela 2 ir tāda procikliska darbība, kas nozīmē, ka ir pietiekam daudz pašu kapitāla un pietiekam labi ir situācija un tādā labā fāzē, tad naudu var um, dabūt no bankas tik, cik vajag. Un ja uh, nu ir tāds brīdis, kad tik labi neiet, tādas pagaidu uh, problēmas uh, un būtu nepieciešams tāds. Uh, tāds līdzekļu daudzums, tad tas dažkārt pilnīgi iznīcina uzņēmums. Un tādēļ jautājums par bankām, es gribu uzdot jautājumu par mazākām vidējām bankām. Manuprāt, tas nav tas, uz ko jāskatās, bet tāda ir sistēma riski, kas rodas, jeb nē. Vai tur notiek kredīta pārvēršana? Um, vērtspapīros. Jo pasaulē šis process ir ārkārtīgi necārskatāms, un man liekas, ka šeit vajadzētu uh, šo atšķirību uzsvērt. Uh, arī tas, ko uh, Rāsuka kungs teica, reģionāls banks, kurām ir reģionāls uh, problēmas un kuri dod kredītus vidusmēru uzņēmumiem, viņus vajadzētu skatīt atšķirīgi, ne tādus globālus milzīgus uzņēmumus, kas ir uh, pasaules finanšu tirgos iesaistīti. Un trešais jautājums - reitinga aģentūras. Es domāju, ka tas ir ļoti sarežģītie, ja necaurskatāmi kritēriji, ko sabiedri, ar ko sabiedrība nevar uh, iepazīties. Uh, Un tad uh, eh, tiktu ierobežot īpašumu jautājumu, ir dažādas intereses, un tie paši, kuriem ir uh, liela uh, atbildība par finanšu tirgu krīzi, tie dara tā, it kā viņi nemaz nebūtu bijuši klāt, un atkal ļoti uh, tā raiti izteica vērtējums. Es ļoti at, atceros uzņēmums B2, B2 mīnus bija šis. Uh, um, vērtējums un cits līdzīgi, un viens no tiem jau tagad ir uh, bankrutējis. Tātad šīs uh, reitinga aģentūras nu, nav īpaši uzticams, un tajā pašā laikā arī valdes nu, praktiski nav uzņēmušās atbildību. Un bieži vien uzņēmumi vienkārši atsaucas uz reitinga aģentūrām. Pēdējais teikums. Man liekas, ka tā ir tāda organizēta bezatbildība, kas ir pasaulē, un tādēļ pirmais jautājums. Caurskatām kritēriju, treškārt konkurētspējas veidošana un ceturkārt interešu, konferen, eh, infer, interešu konfliktu novēršana. Priekšstādājs, kā jūs šos jautājumus gribat sadalīt? Vai vienam eh, runātājiem, ja visiem jūs to jautājat? I wouldn't say that uh, basic. Es negribētu teikt, ka Bāzeli 2 ir uh, radījuši prociklisks tendences uh, un uh, samazinājuši finansējumu MVU šis procikliskums, manuprāt, ir ticis tāds kā, nu, ievests bankās vai ir ienācis bankās caur uh, kapitāla tirgiem un domāju, ka tas notiek arī līdz ar uh, regulācijas uh, maiņu. Un, manuprāt, tas dod arī stimulus divreiz visu pārdomāt un tāpat arī kredītu izsniegšanu. Gan uh, ilgtermiņa kredītiem, gan arī maisaimniecības kredītiem. Lielākā daļa tirgus šajos krīzes apstākļos neiz, ne, nesaprot, ka ir pazeminājusies kredītu kvalitāte maziem vidējiem uzņēmumiem. Es domāju, ka ir bijušas grūtības eh, saņemt eh, finansējumu, un eh, maziem vidēji uzņēmumi ir saskāršies ar šīm grūtībām. Es gribētu nepiekrist savam kolēģim. Regulātoriem patīk argumentēt, ka Bāzela 2 nevarēja radīt problēmu, jo tas vienkārši tā notika. Bet es domāju, ka tas ir nedaudz tā neīsti, jo Bāzela 2 princips ir tieši šis delikātums, jutīgums un šis riska jutīgums tika ieviests jau pirms Bāzela 2, kad mums bija tirgus riska direktīva, kas bija pieņemta 95. gadā. Tātad regulātori un uzraugi jau attiecināja ļoti lielu riska izsvēršanu jau pirms Bāzela 2. Otrām kārtām lai mēs būtu godīgi pret regulātoriem. Ļoti liela šī riska sensitivitātes un tirgus sensitivitātes daļa ir saistīta ar eh, šo grāmatvedību. Tātad grāmatvedība un riska sensitivitāte ir ļoti saistīta ar šo prociklisko tendenci. Regulātoriem patīk vainot grāmatvedību, un tam ir zināms iemesls. Šī cikliskā kustība nozīmē, ka mazie vidēji uzņēmumi, tā teikt, riskam pakļautie kredītņēmēji, tiem būs problēmas. Process ir tāds, ka Bāzela divi ietvaros jau bija centieni pasargāt MVU un arī hipotēku aizdevums, bet arī tas varētu būt bīstami, jo varētu šie kredīti iedzināmiem sektoriem bez riska izvērtēšanas. Bet vienā punktā es ļoti piekrītu savam kolēģim, kad viņš runā par dažādību. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, lai mēs nelikvidētu šo dažādību Eiropas Savienības finanšu sistēmā. Dažādība ir likviditātes avots. Dažādība nozīmē, ka kāds pārdod, tad, kad visi pērk. Un, lai būtu šī dažādība, jādomā, kā dažādas institūcijas uh, attiecas pret risku uzņemšanos. Mēs bieži vien domājam par rezultātiem, bet ne par procesiem. Ja mēs vērsīsim uzmanību uz procesiem, tad mēs uh, izslēgsim no šī procesa ārā mazās finanšu institūcijas. Okay, noch, uh, Labi, ir pieteikušies vēl divi runātāji, Olī Šmits uh, un vēl viens runātājs. Mēs kombinēsim jautājumus, lai ietaupītu laiku. Rasuk. Paldies, mans jautājums ir uh, Rasuks kungam. Jūs teicāt, ka jūs domājat, ka regulācijas ietvars un uzraudzības ietvars uh, Ziemeļa valstīs un Baltijas valstīs ir funkcionējis ļoti labi un ir spēlējuši proaktīvu lomu, bet uh, Zviedrijas valsts banka, Riksbanka norādīja, ka viņi būtu varējuši būt aktīvāki un proaktīvāki, jo jo tomēr ir problēmas eh, dažās Baltijas valstīs, un daži varbūt teiktu, ka jūs esat bijuši nedaudz tādi agresīvi šajos likviditātes tirgos, un mans jautājums ir tāds. Vai jūs domājat, ka pašreizējie priekšlikumi, ja tie jau būtu īstenot, varētu izvairīties, ļaut izvairīties no krīzes Baltijas valstīs un Ziemeļu reģionā? Un varbūt man jānorāda, ka es arī esmu akcionārs Svedbankā. Yes, a question to. Jā, jautājums par sodu kungam. Ir ne tikai interesanti jūs uzklausīties, bet tas ir arī jautri. Gribētu uzdot vienu jautājumu. Ja jūs uzskatāt, ka bija pārāk daudz kokpējās likviditātes, tad no jūsu viedokļa, jūsuprāt, kāds bija šīs likviditātes avots? Kāda bija iemesla un otrām kārtām, kādas tad ir zāles? Risinājums jūsuprāt? Un tā kā laika ir maz, tad ar to es arī beigšu savu jautājumu. Thank you, let me. Paldies. Gribētu paskaidrot. Tas, ko es te komentēju par regulācijas darbu, es domāju tādā ziņā, ka sadarbība, manuprāt, ir bijusi ļoti gluda. Tomēr sadarbība kā tāda neatrisina visus ar sapratni saistītos jautājumus, ja makro līmenī ir radies uh, burbulis. Un tādā ziņā es domāju, ka mēs varētu teikt, ka gan tirgus spēlētāju, gan regulātoru ziņā viss, uh, tā teikt, sagāja greizi pie Baltijas jūras. Es biju pozitīvs par šo sadarbību, kā es teicu, un es domāju, ka makro piesardzīgā uzraudzība droši vien būtu bijusi ļoti noderīga visam reģionam, ja tā būtu bijusi. Of... Eh, bija divi eh, palielināts likviditātes avoti. Es varbūt vienkāršoju, bet divi. Pirmais bija ASV monetārā politika, kas bija pārāk eh, tāda atslābināta pārāk ilgi, un otrām kārtām šīs procikliskās kapitāla prasības banku sistēmā. Uh, varētu vēl pieskaitīt vēl vienu elementu, bet šie divi galvenie. Mēs cenšamies uh, aplūkot šo regulācijas prociklitāti un iestrādājam pretējas dabas prasības. Mēs nevaram, bet mēs nevaram ietekmēt monetāro politiku citā valstī tik vienkārši. Jā. Jā, mīļie kolēģi, mēs esam tikuši līdz sanāksmes beigām. Es pateicos par aktīvo līdzdari, līdzdalību. Es pateicos arī pēdējās sadaļas eh, trim dalībniekiem par viņu interesanto sniegumu. Un, protams, vēl joprojām ir pamats bažām nākotnē un turpmākām diskusijām. Paldies! Mēs tiksimies pirmdien pusčetros 16.30. Eh, Atvainojos, sapratu, ka tu jau izteicies, tu diezgan plaši izklāstīji savu jautājumu. Nu labi. Vas-y. Nē, nu jā, nu es neesmu izdarījusi secinājumus mūsu sēdē. Es domāju, ka noslēgumā ir ļoti būtiski lai varētu apvienot to, ko esam dzirdējuši un to, ko mēs varētu tad iestrādāt ziņojumā. Es tikai uzskaitīju tos elementus, kāda ir būtiski, un, nu, teiksim, tādā perspektīvā, skatoties uz ziņojumu. Un atsaucoties uz visu runātāju teikto, mēs varētu runāt, ka ir šis uzsvers likts uz paškapitālu par konkurētspēju Eiropas Savienībā. Tas netika ar argumentiem pamatots Nu, nav jau aizliegts skatīties sabalansēt uz citiem aspektiem. Par risku runājot, piemēram, par Eiropas fond, eh, garantiju fondu izveidi. Un ir absolūti nepieciešams makroekonomiski izvērtēt visus priekšlikumus, kāda ir izteikti. Un es uh, domāju, ka šī makroekonomiskā uh, iemesla uh, klātbūtne, ir arī krīzes izraisīšanā, ir nu patiesi jāuzsver, tā tas ir. Tagad par uh, pārāk lieli uzņēmumi, nu tas nav prioritārs jautājums, bet runājot par konkurētspējas instrumentiem, tiem uh, būtu bijis. Uh, Tiem, tos būtu jāizmanto daudz labāk un plašāk. Uh, Un uh, bieži vien komisija vienkārši nav pietiekami to izmantojis šo iz, uh, instrumentu. Un tagad pāris uh, konkrēti aspekti. Pirmkārt, grāmatvedības normas un viss jautājums ap to. Šis parlaments ir, uh, vienmēr ir uzsvērs, ka tas ir būtisks uh, elements. Otrakārt, nepieciešamība shadow banking sistēma arī tai sekot. Uh, ēnu banku sistēma, kā, kā tā darbojas, ir ļoti uzmanīgi jāraugās uz to. Tāpat arī salu jautājums, domāju, ka par to vairāk jāskaidro, kas tas ir, un arī ētiskās vērtības gan pārvaldībā, gan arī finanšu jautājumu risināšanā. Nākošais uh, ir uh, Viserkunga norāde par šo problēmu, kāda ir likviditāte. Tas jautājums nav nekur pazudums, tas ir, tas ir aizvien vēl aktuāls. Un patērētāja aizsardzība, tas ir Ika Vandenburgas teiktā uh, izpratnē. Es domāju, ka labākais uh, veids Eiropas sistēmā, ko mēs tagad izstrādājam, stiprināt šo patērētāju aizsardzību būtu izmantot uh, smart institūcija, proti Eiropas tirgus pāraudzības institūcija un sadalījumu, kāds ir tirgos. Un, teiksim, ne katram atsevišķam uzņēmumam ir nepieciešams finanšu uzraugs, bet